Καλή σας μέρα και πάλι. Ε, Sveicināti visiem. Could you please be silent? So, I, uh, Lūdzu, ievērojiet klusumu. Man ir tas gods sveikt mūsu vidū Eiropas ombudu. Uh, Diamanduru un gribu paust īpašu prieku par klātbūtni šodien. E, Aukens kundze, ja jūs varētu pievērst uzmanību zālē notiekošajam. Kā jau sacīju, Ombuds ir veicis savus funkcijas nevainojami, un cerēsim, ka viņa pēctecis strādās tādā pašā līmenī. Priekšsēdētāji, paldies! par sirsnīgajiem vārdiem saistībā ar manu darbu un manu personu. vēlos paust pateicību pār atbalstu, ko esmu izjūts no Eiropas parlamenta un šīs komitejas puses um, savu mandātu laikā. Turpināšu es uzstāšanos angļu valodā, kā parasti šādās sanāksmēs mēs to darām. Labrīt, priekšsēdētāji, godātie deputāti! Vēlos teikt jums paldies par šo iespēju jūs uzrunāt un stāstīt par ikgadējo ziņojumu 2012. gadam. Šai ziņojumā par 2012. gadu iekļauti galvenie skaitļi arī par sūdzībām, ko saņēmu esmu 2012. gadā no pilsoņiem, uzņēmumiem, NVO, asociācijām un tā tālāk. Pilns ziņojums angļu valodā, kā arī pārskats visās citās oficiālās valodās bija pieejams, un to varat pie zāles izējas durvīm arī saņemt. Ziņojums, kā vienmēr, būs pieejams visās oficiālajās versijās, pilnā versijā no jūlija. Oficiāli ziņojumu iesniedz Šulca kungam šo ziņojumu 21. maijā. Pirmām kārtām gribu teikt, ka priecājos, ka parlamentu šī komiteja vienmēr piedāvājas ilgstošu atbalstu ombudu darbam. Un, protams, ka mandāts ombudam ir ļoti īpašs. Mums ir jāskata uh, sūdzības par administrācijas trūkumiem mēs iestādēs un struktūrās ombuda darbs līdz ar to nāk kā papildinājums šīs komitejas darbam, lai arī, protams, ka mūsu lomas nepārklājas, bet ir atšķirīgas. Administrācijas trūkumi ietver visāda veida eh, neatbilstīgas administratīvas uzvedības, sākot no maksājuma kavējumiem par ES projektiem līdz netaisnīgiem dokumentu atteikumu, pie, piegādes atteikumiem, līdz informācijas trūkumam un eh, neatbildēšanu uz vēstulēm. Ombuda lāga mm, nav juridiski saistoša, un tomēr te, tas ir tāds kā pārliecinošs spēks, lai panāktu risinājumu, kas pieņemams abām pusēm, gan Eiropas struktūrām, gan sūdzību iesniedzējiem. Ombuds līdz ar to var būt daudz elastīgāks un var rīkoties daudz ātrāk nekā tiesu struktūras. Turklāt ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka daudziem sūdzību iesniedzējumiem ombuda pakalpojumi nāk bez maksas. Pēc ombuda iejaukšanās iestādēm un struktūrām nereti ir nācies nokārtot maksājumus, piedāvāt dokumentus, novērst trūkumus un netaisnības un pielikt punktu diskriminācijai. Ombuda izmeklēšana veicina arī sabiedrības interesi par šādiem jautājumiem un risina principiāli svarīgs jautājums, kā piemēram potenciāls interešu konfliktus un citus ētisku raksturu jautājumus. Tagad pievērsīšos statistikas datiem ikgadējā ziņojumā. 2012. gadā esmu saņēmis apmēram 2442 sūdzības no pilsoņiem e, asociācijām NV un visiem. Tālāk pievēršoties geogrāfiskai izcelsmē, var jums pastāstīt, ka kā parasti Spānija un Vācija ir tās valstis, no kurām nāk visvairāk sūdzību, tulīt pēc tam Polija un Beļģija. Relatīvi īpatsvarā pret iedzīvotāju eh, skaitu vairāk sūdzību nāk no mazākām valstīm - Luksemburgas, Kīpras, Maltas un Slovenijas. Detaļas par šīm sūdzībām par, par valstīm jūs varat saņemt pievie, pielikumā, kas iek pievienot ziņojumam. Uh, Tāpat arī pārskatā, kā jūs zinat, es vienmēr sistemātiski vēlos palīdzēt katram sūdzības iesnājumam, iesniedzējumam, kas vēršas ombudā, pat tajos gadījumos, pat tajos gadījumos, kad sūdzība neietilps manā mandātā. Uh, 2009. gada janvārī uz, izveidoja interaktīvu gidu savā mītnes eh, vietā, tad mājaslapā, kas ir pieejams visās valodās, un sniedz vadlīnijas sūdzību iesniedzējiem, lai ļautu viņiem izlemt, pie kā vērsties, vai tas ir pie mana dienesta, pie šīs komitejas, nacionālo un reģionālo ombudu struktūrām dalību valstīs vai strīdus risināšanas mekanismiem, ko izveidojusi uh, ES, kā piemēram virkne portālu, solvit un tā tālāk. Mums nevajadzētu novērtēt par zemu to, cik ļoti svarīgs ir šāds interaktīvs gids pilsoņiem. E, ar tā palīdzību pilsoņi var identificēt vislabākās, piemērotākās struktūras strīdu risināšanai un sūdzību iesniegšanai, tādā veidā izvairoties no kavēšanās, nu, kas, protams, rada viņos vilšanos. 2012. gadā vairāk kā 19 tūkstoši cilvēku saņēma padomu ar šo vadlīniju palīdzību. Ja tam pievienosim arī informācijas lūgumu pieprasījumu skaitu, tad varam teikt, ka vairāk kā 22 tūkstoši pilsoņi saņem tieši palīdzību no ombuda 2012. gadā. Izmeklēšanas tika uzsāktas 2012. gado 4, 465 gadījumos, un tas ir 18% pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pēc līdzīga pieauguma par vēl 18% 2011. gadā tiek konstatēts, ka arvien vairāk un vairāk pilsoņu vēršas pie Eiropas ombudu un dara to atbilstīgu iemeslu dēļ. Šo tendenci apliecina arī tas fakts, ka sūdzību pieaugums, kas neietilpst ombuda mandātā, bija mazāks. Un bija tūkstoši 720, kas ir zemākais eh, pēdējo gadu laikā. Un domāju, ka tas liecina par panākumiem šī gida izmantošanā. Kopumā 390 izmeklēšanas gadījumi tika slēgti. 2012. Gadī, gadā 89 gadījumos jautājums tika nokārtots un tika panākt vienošanās par mierīgu risinājumu vai izteikta rekomendācija, izteikts rekomendācijas eh, projekts. Daudzos gadījumos lietas tika slēgts arī tāpēc, ka vairāk nebija vajadzīga tālāk izmeklēšana, vai tika konstatēts, ka nav bijis kļūda no administrācijas puses. 56 gadījumos tika konstatēts, ka ir bijis administrācijas trūkums, iestādes pieņēma rekomendāciju projektu, pilnībā vai daļai tos tās izpildot, un 47 piezīmes, e, gadi, lietas tika slēgtas ar kritiskām piezīmēm. 30 lietas savukārt e, tika slēgtas ar rekomendāciju uzlabot turpmāko darbību. Godātie deputāti, kā jūs droši vien atminēsieties, pagājušā gada maijā liku parlamentam priekšā īpašo ziņojumu, kurā tika runāts par komisijas nespēju atrisināt interešu konfliktu. Dīnas eh, lidostas izvēršanas jautājumā. Vides ietekmes novērtējums saistībā ar šo lidostas paplašināšanu arī tika apspriests, kā arī dzen pietrūka tas, ka. Ne, tika, konsul, tika no, nu, veikts konsultācijas ar pusēm, kas sūdzējās par eh, šo projektu. Ombuds eh, vēsturiski ļoti maz nāca klērība šiem ziņojumiem. 17 šādi ziņojumi 18 gados, nu gandrīz viens gados. Tas nozīmē, ka ir īstenot sadarbības pieejas starp Eiropas Savienības iestādēm eh, pārsvarā šādu gadījumu. Šāda veida sadarbība tomēr pamatojas uz to, ka ombudam ir zināms pilnvars sagatavot īpašu ziņojumu parlamentam, it īpaši tajos gadījumos, kad tiek izteikta rekomendācija, nākamais solis tās neuzklausīšanā ir īpašs ziņojums, un tas parasti ļauj konkrētām struktūrām tapt pārliecinātām mainīt savu lēmumu. Protams, īpaši ziņojumi nevar tikt izmantot pārāk bieži kā instruments, bet tikai attiecībā uz konkrētām svarīgām lietām, kurās parlaments var iesaistīties un pārliecināt attiecīgo struktūru mainīt nostāju. Risinot ombudu īpašo ziņojumu, lieta Eiropas parlaments kā politiska struktūra darbojas kā neatkarīga institūcija procedurāli un saturiski. Un tāpēc bija ārkārtīgi priecīgs, kad redzēju, ka gan referents Aukens kundze, gan arī šī komitīja nobalsoja vienprātīgi atbalstot ombuda nostāju, analizējot eh, šajā ziņojumā jautājumu par vīnas lidostu. Ko tā tie deputāti? 2012. gadā pirmo reizi varējām panākt konkrētu atbildu uz jautājumiem par to, cik efektīvi var darboties Eiropas ombuds jo panācām uzlabojumus iestāžu darbībā. Divās publikācijās, kas tika sagatavotas pagājušajā gadā, eh, tāpat arī pētījums par kritisko piezīmu tālāku darbību un kā arī jaunais atbilstības ziņojums liecināja par to, ka 82% gadījumu ES iestādes izpilda ombudas ierosinājumus un rekomendācijas. Citiem vārdiem runājot, iestādes uh, Eh, piedāvāja 98 pozitīvas atbildes 2011. vai 2012. gadā uz 120 kritiskām piezīmēm un rekomendācijām, ko izteicu um, lietās, kas tika slēgtas 2011. gadā. Kad šos rezultātus izplatījām iestādēm, Tad Eiropa, Eiropa padomas priekšādātājs Van Rompuikungs e, konstatēja un teica, ka lūk, šis darbs ir vēl viens būtisks elements, kas ļauj pārliecināties, ka sabiedrības viedoklis par Eiropas Savienības kontrols sistēmu ir pozitīvs. Pat tie pilsoņi, kuriem nav vajadzīgs vērsties pie ombudu sūdzību lietā, tomēr viņiem ir svarīgi zināt, ka šāda sistēma pastāv un tiek aktīvi izmantota. Citāta beigas. Godātie deputāti, jau at, jau šogad jau atkal ikgadējā ziņojumā esmu iekļāvis sadaļu par pie, tādiem paraugu gadījumiem, kas ļauj piedāvāt ilustratīvus piemērus tam, cik lieliski administratīvā prakse darbojas iestādēs e, pēc tam, kad ar šiem mūsu izmeklējumiem esam varējuši šo darbību uzlabot. Un tas nozīmē, ka ombuda sito, ombuda kā struktūras mērķis ir uzlabot kultūru, pakalpojumu sniegšanas kultūru iestādēs un atbalstīt paraugu praksi. Esmu sadļā aprakstījis desmit šādus paraugu gadījumus Un arī kopsavilkumā pirmajā sadaļā, piektajā, piektajā punktā esmu tos iekļāvis. Te pastāstām par to, kā struktūras vēlas sadarboties ar ombudu, lai panāktu apmierinošu risinājumu sūdzībām, un tas, jāsaka, ir būtisks šo iestāžu apņemšanās eh, izpaudums. Atsevišķos gadījumos konstruktīvi iesaistījušās sadarbībā arī sūdzību iesniedzēji, kas arī liecina par iz, nu, izlēmību non, nonākt pie atbilstīga rezultāta. Uh, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināt visaugstākie izturēšanās standarti struktūrās, um, kā tas noteica ombuda misijā, ir uh, jāveic ne, nemitīgs darbs. 2012. gadā mēs joprojām turpinām palīdzēt ierēģiem saprast regulējumu, kas uh, regulē viņu darbību un piedāvāt pamatnostādes. Tāpēc esam publicējuši virkni publisko pakalpojumu principu visās oficiālajās valodās. Pieci principi, kas ir pašos pamatos, ir lūk šādi. Pirmām kārtām jāapņemas kalpot Eiropas Savienībai un pilsoņiem, otram kārtām jānodrošina godīgums, trešām kārtām objektivitāte, ceturtām kārtām jārespektē citi un piektām, jānod, piektām kārtām jānodrošina pārskatāmība. Šie principi ņem vērā paraugu prakses dalību valstīs un tie tika formulēti pēc konsultācijām ar ES ombudu tīklu, lai pārliecinātos, ka arī sabiedrības viedoklis tiek izpausts. Pēc šo principu publikācijas izstrādāja pamat pamatnostāda ētikas un rīcības kodekstam saviem, paši, savam, saviem dienesta darbiniekiem. Priekšādātāji godātie deputāti, ku, tā kā grasos doties pensijā šī gada uh, beigās, vēlos izmantot šo iespēju sniegt jums īsu pārskatu par to, kas, manuprāt, ir bijis tas lielākais un labākais sasniegums pēdējo desmit gadu laikā, ko šis strādājis par ombudu. Pamatskaitļi varētu būt tā. Iepriekšējā desmit gadu laikā mana institūcija ir darbojusies ar vairāk nekā 30 tūkstošiem sūdzību un, un gandrīz 3500 izmeklēšanu ir uzsāktas attiecībā uz Eiropas Savienības institūciju sliktu administrāciju. Tajā pašā laika posmā Eiropas Savienības administrācija ir kļuvusi daudz caurskatāmāk, draudzīgāk pilsoņiem un uh, vērst uz pakalpojumiem. Uh, Ombuda darbs ir devis ļoti lielu ieguldījumu administratīvās kultūras uzlabošanā Eiropas Savienības um, ierēģņu vidū. Es gribētu teikt, ka vienmēr var kaut ko uzlabot, it īpaši tad, kad ir runa par um, Eiropas Savienības institūciju un iestāžu kapacitāti veicinot šo te pilsoņiem draudzīgo pakalpojumu sniegšanu. Iepriekšējo desmit gadu laikā ombuds ir piedalījies dažādos veidos lēmumu pieņemšanā un atzinumu veidošanā Eiropas Savienības līmenī un sadarbības nostiprināšanā ar Eiropas ombudu tīklu. Ļoti svarīga mana darba sadaļa ir uh, ombuda biroja veicināt šo te paplašanāšanās ideju, statūtu izstrāde, ombuda institūcijas izveida Turcijā, sapratnes memoranda noslēgšana ar Eiropas datu aizsardzības ombudu un Eiropas investīciju banku, ombuda loma nostiprināšana attiecībā uz cilvēku un pamatiesībām, Eiropas ombudu tīkla stiprināšana un uh, informāciju, informācijas un rekomendācijas sniegšana Eiropas parlamentam dažādās jomās. Ja es gribētu uzsvērt trīs jomas, kurās ombudam ir izdevies panākt ļoti labus rezultātus, lai uzlabotu Eiropas Savienības administrāciju, tad es izvēlēto šādas jomas - caurskatāmība, pilsoņu tiesības un ētiskie standarti. Caurskatāmība caurskatāmība un sūdzības, kas ir saistītas ar uh, caurskatāmību, vienmēr ir bijušas vienas no galvenajām sūdzībām, ar ko vēršas pie mums iedzīvotāji. 2008. gadā 46% no sūdzībām eh, bija tieši par caurskatāmības trūkumu. 21,5% bija šāda sūdzība īpat, īpatsvars 2015. gadā, un tā, tā ir skaidrs zīme, ka Eiropas Savienības institūcijas ir kļuvušas daudz caurskatāmāks. Sniegšu piemēru vairākas rekomendācijas bija par to, lai eh, aģentu, med, lai zāļu aģentūra Lielbritānijā sniegtu vairāk informāciju par eh, šiem te medikamentiem, piemēram, par klīniskajiem pētījumiem. Lielāka caurskatāmība veselības aizsardzības jomā ir ļoti būtisks jautājums Eiropas pilsoņiem. No 2004. līdz 2009. gadam pamatiesības kļuva par eh, juridiski saistošu jautājumu, un eh, līdz ar to aizvien vairāk sūdzību tiek saņemts par pilsoņu tiesībām, piemēram, attiecībā uz uh, Eiropas pilsoņu iniciatīvu institūciju pienākumiem īstenot uh, atklātu dialogu ar pilsonisko sabiedrību un uh, palielināt pilsonisko līdzdalību, tā skaitā publiskajās konsultācijās. Balstoties uz uh, kādu sūdzību, aicināja komisiju publicēt uh, sabiedrisko konsultāciju rezultātus e, par jebkurām šādām konsultācijām, kas ir notikušas Eiropas Savienībā visās Eiropas Savienības valodās. Un e, šī rekomendācija arī tiek īstenot, nes, netiek pagaidām īstenot. Pēdējo gadu laikā aizvien vairāk es saņemu sūdzības, kas ir saistīts ar ētiskiem jautājumiem, piemēram, e, interešu konflikti Šādi jautājumi tiek risināti ētikas komitejās. Vienā gadījumā es rekomendēju Eiropas pārtikas nekaitīguma aģentūrai censties izvairīties no šādiem interešu konfliktiem attiecībā uz. Bet tajā pašā laikā tiek risināti arī līdzīgi jautājumi attiecībā uz Eiropas centrālo banku. Nesen bija arī divi gadījumi, kas ir saistīti ar ētikas jautājumiem Eiropas komisijā. Uh, Šie jautājumi šobrīd tiek skatīti. Savas darbības laikā es esmu aktīvi veicinājis visaugstākos ētiskos standarts Eiropas Savienības administrācijā, piemēram, publicējot publisko pakalpojumu principus, kurus es tikko pieminēju, kas ir ļoti pozitīvi novērtēti Eiropas Savienības institūcijās aizvadīto desmit gadu laikā faktu un juridiskie jautājumi, kas ir uh, risināti manā iestādē, ir kļuvuši ļoti sarežģīti. Tajā pašā laikā gadā atvērto lietu skaits ir palielinājies no 2053 gadījumiem pirms desmit gadiem līdz 4065 uh, Un tas nozīmē, ka mūsu darbs ir pieaudzis gan kvantitatīvā ziņā, gan kvalitatīvā ziņā, lai kalpotu to pilsoņu interesēm, kas dzīvo jauno 12 dalību, jaunajās 12 dalību valstīs. Mēs tagad tulkojam 23, eh, drīz 24 valodās. Tas ir krietni vairāk nekā iepriekš. Mūsu resursi arī ir attiecīgi pieauguši. Institūcija ir divkāršojusi savus apmērus. 66 darba vietas mums ir 2012. gadā, ja salīdzinājumā ar 21 darba vietu agrāk. Un līdz ar to mūsu birojs ir pārstrukturizējies ļoti būtiski. Mēs gandrīz esam pabeiguši šo te pārstrukturizācijas procesu un mēs uh, esam uh, apņēmības pilni risināt mūsu pilsoņu problēmas. Taču, ja Eiropas ombuda darbinieki mūs nebūtu atbalstījuši, tad mums nebūtu izdevies tik veiksmīgi strādāt. Tik tiešām mūsu darbinieki ir tas galvenais dzinējspēks, kas uh, palīdz mums risināt uh, un šos te, šīs te sūdzības izskatīt un sadarboties ar institūcijām. Uh, 2012. gada septembrī Eiropas fonds kvalitātes pārvaldībai piešķīra Eiropas ombudam uh, certifikātu, kas liecina par mūsu apņēmību kalpot pilsoņiem un kas uh, apliecina to, ka mūsu darbinieki ir augsti motivēti un strādā pēc ļoti augstiem standartiem. Uh, pēc labākās sirdsapziņas. Ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka šie, šo sasniegums nebūtu iespējams panākt, ja nebūtu laba sadarbība ar Eiropas institūcijām. Ja ir kāda problēma, tad vienmēr man ir. Es varēju rēķināties ar proaktīvu un labu sadarbību ar Eiropas Savienības eh, līderiem un institūcijām. Divas trešdaļas eh, no sūdzībām, kas nonāk manā birojā, tiek risināts ar šo te institūciju atbalstu, un es gribētu uh, arī uzteikt komisāru lomu, sniedzot atbalstu ombudam, risinot šādus jautājumus un arī tāds, kas saistīts ar pamatiesībām. Arī Eiropas Savienības aģentūras, kuru, kuru darbinieki ļoti lielā mērā ar mani ir sadarbojušies, veicinot pakalpojumu kultūras attīstību gādājot par pilsoņiem Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, Šos panākums nebūtu bijis iespējams gūt bez Eiropas parlamenta atbalsta kopumā. Un tāpat bez jūsu lūgumrakstu komitejas atbalsta. Jūs eh, parlaments vienmēr ir bijis ļoti atbalstoši sniedzot arī humanos resursus, kas ir bijuši nepieciešami, lai efektīvi strādā. Tāpat jau piemina sadarbības nolīgums, kas ir bijis ļoti nepieciešams, lai aizstāvētu pilsoņu tiesības. Mēs visi esam kopīgi centušies panākt labs rezultāts, un tāpēc es gribētu pateikties visiem deputātiem, ir īpaši lūgumu rakstu komitejas priekšsēdētājai un viņas eh, priekšgājējiem, un tāpat arī lūgumu rakstu komitejas sekretariātam par labo darbu. Runājot par nākotni, Eiropas parlaments šobrīd eh, gatavojas ievēlēt manu pēctec, lai arī kas stāsies manā vietā, viņam būs jāstājas pretī dažādiem izaicinājumiem. Viens no šiem izaicinājumiem ir eh, taupības režīmi, kas eh, būs izaicinājums arī pilsoņiem, kad mēs kalpojam un institūcijām vēl kādu laiku. Vēl viens izaicinājums būs tehnoloģiskās izmaiņas, vides un finansiālās problēmas arī tas, ka mūsu iedzīvotāji noveco. Tāpat migrācija paplašinās. Tas vi, šie visi izaicinājumi atstās savu ietekmi uz attiecībām starp Eiropas Savienību un tās pilsoņiem. Uh, Eiropas Savienības pilsoņu cerības un gaidas no Eiropas Savienības ir atkarīgs no diviem galvenajiem parametriem - problēmām, kas e, ir jārisina, un e, instrumentiem un rīkiem, kas ir Eiropas Savienības rīcībā, lai šīs problēmas risinātu. Mums ir jābūt uh, Mums ir jāuzklausa pilsoņu vajadzības un sūdzības, un tāpat arī jāsaprot, kāda spiediena tika izdarīta uz institūcijām. Mēs, ja mēs nerisināsim pilsoņu problēmas, tad eh, mēs varam zaudēt uzticību pilsoņu acīs, un viņi var mek sākt meklēt risinājumu citur. Un tāpēc institūcijām ir jāspēj šīs cerības attaisnot, un eh, arī tas viss ietekmēs attiecības starp ombudu institūcijām, kas varētu nebūtu tik pozitīvi. Kā lai mēs eh, stājamies pretī šīm izaicinājumiem? Mums ir praktiski jāsadarbojas, jābūt ar struktūrālam dialogam starp institūcijām un ombutu. Es uzskatu, ka ombudu nedrīkst uzskatīt kā par uh, par, par tādu kā grēkās, kas mēģina uzspiest savu mentalitāti institūcijām. Mans mērķis ir bijis proaktīvi veicināt pakalpojumu kultūru pilsoņiem un uh, cie, izturēšanos ar cieņu pret viņu tiesībām. Administratīvās kultūras veicināšana pilsoņiem prasa arī aizvien lielākas budžeta investīcijas gan no parlamenta, gan no ombuda. Uh, Ombudam tiek prasīts būt proaktīvam, radošam, domāt tādā veidā, lai varētu palīdzēt izmainīt institūciju domāšanas veidu. Tas, te būtu jāpiemina arī sistemātiski tīklu radīšana, pārliecināta administrācijas darboties proaktīvi un domāt par to, kā ar mazākiem līdzekļiem panākt labāku labāk rūpēties par pilsoņiem. Ombuds ir institūcija, kas prasa intelektuālu apņēmību un lai tiktu pieņemts tādas stratēģijas, kas būtu balstīts uz augstākiem ētiskiem standartiem. Tas ir visa pamats, uz kuru balstīt morālo un politisko kapitālu, kas ir nepieciešams, lai atbilstu tai atbildībai un lielajām cerībām, kas tiek liktas uz ombudu, kas tiek uzskatīts par ļoti būtisku prets, pretsparu kas dod ļoti lielu ieguldījumu demokrātijas lomas padziļināšanā Eiropas Savienībā. Lai šos mērķus panāktu, nākamajam Eiropas ombudam būs jāspēj publiski nodemonstrēt, ka viņam piemīt šādas te īpašības eh, nodemonstrēto pilsoņiem, ka viņš ir eh, neatkarīgs uh, ka viņš ir uh, spējīgs rīkoties, un uh, šo, par šiem principiem parlaments lēma pirms apmēram 20 gadiem, kad izlēma ierīkot ombudu amatu. Es gribētu jums vēlreiz pateikties par jūsu lielo atbalstu aizdīto desmit gadu laikā. Paldies! Paldies! Es nezinu, vai mums tagad ir jāaplaudē šādas procedūras beigās, bet darīsim tā. Lielas paldies! Paldies! Diemandūros kungs par visu, ko jūs izstāstījāt, par to viedumu un gudrību, ko esam varējuši iegūt. Mēs apzināmies, ka jūsu amats atspoguļo Eiropas sabiedrību. Mēs e, ceram, ka jūsu pēctecis, kurš stāsies amatā jūsu vietā, ņem vērā, ņems vērā jūsu padomus un jūs pats citā amatā, citā vietā, vai tas būtu Eiropā vai Grieķijā vai, vai citā uh, struktūrā palīdz, uh, turpināsiet sniegt mums savu palīdzību ar savu pieredzi. Uh, nākošais runātājs Aukenā. Paldies par jūsu izklāstu par paveikto darbu, kuru ceru, ka mēs visi augstu novērtējam. Ar prieku uzklausīju, ka jūs uzskatāt eh, caurskatāmību vairāk iesakņojušos mūsu komitejā nekā agrākam. Un um, gribu norādīt, ka mēs skatām jautājumu par klīniskiem izmēģinājumiem, un tā ir nebeidzama cīņa. Un ceru, ka mums izdosies panākt to, ka cilvēku veselība ir augstāk nekā tirsniecības intereses pats, ja mēs runājam par komerciālām interesēm pēc tam, kad ir au autorizācijas sniegt. Un, uh, tas uh, nozīmē, un es ceru, ka mēs tik tiešām varēsim šo jautājumu atrisināt. Bet uh, gribu uzdot jautājumu par Eiropas kopienties nolēmumu, kurš, cik tālāk esmu informēta, līdz um, tiesas lēmumu pieņemšanai pret EMA atbildi Eiropas zāļu aģentūras um, atbildes sniegšanai, ka, ka šīs komerciālās intereses pagaidām bija augstāks, un es gribētu par 1049 gadījumu runājot, pastāstītu sīkāk. Jo tas nav vislabākais, ko mēs varam iegūt saistībā ar līgumu, bet risinājums ir vislabākais, kāds varētu būt, un ir jāņem vērā šeit cilvēku veselības intereses otrkārt mēs neesam visai mierā ar vīdas jautājumiem. Es biju referenti par vīnas lidostas jautājumu, bet ļoti maz par vīdas, kā izskan. Un šeit mēs bieži uzklausām lūgumu rakstus par vīdi. Vai jūs eh, uzskatāt, ka? Orhusas eh, eh, konferences eh, konvencija ir pietiekami ņemta vērā. Šķiet, ka tā ir vēl aizvien problēma Eiropas institūcijās un arī mums komitejā nesen bija debats par Orhusas konvenciju un skaidrs, ka tā vēl nav pilnībā iausta eh, Eiropas institūciju ADN struktūrās. Runājot par neatkarību, dažiem liekas, ka in, ko, interešu konflikts ir kaut kas visai neskaidrs. Neatkarība manuprāt, ir. You, you, are, you are independent if nobody from the citizens. Un ja pilsoņi izjūt are, are... neusticību pret pieņemtiem lēmumiem Un runājot par EFSA, par pārtikas aģe, drošuma aģentūru. Manuprāt, šeit ir objektīva definīcija. Un mēs esam tik ilgi pieprasījuši regulējumu par labu pārvaldību. Jūs esat atkārtojis, ka servisa principam ir jābūt iestrādātam Eiropas Savienības kultūrā. Un, ja mēs eh, saņemtu pārliecību par šo, par šādu regulējumu gatavošanu. Es saprotu, ka tas nav mūsu kompetencija, bet būtu ļoti labi, ja mūsu rīcībā būtu instruments, kas nodrošinātu to, ka nevar pastāvēt interešu konflikts, ka caurskatāmība ir garantēta un tā tālāk. Un tas būtu ļoti veiksmīgs regulējums. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θεωρώ τον ετήσιο απολογισμό... Paldies. Šis ombuda gada ziņojums, kuru mums prezentēja Diamandūras kungs, ir lielisks. komiteja man ir piešķīrusi godu izteikties šajā sakarā un arī gatavo ziņojumu par šo tēmatu. Un šajā ziņojumā pieskaršos eh, šeit pieminētajiem jautājumiem. Pirmkārt, gribu norādīt sekojošo, ņemot vērā esošā ombudu darbību. Domāju, ka to periodu, kamēr esmu bija, kamēr e, ombuds bija amatā, bija iespēja sekot un redzēt, kā Eiropas pilsoņi uzticās šai institūcijai un domāju, ka vēl vairāk varēs uzticēties nākotnē, lai gan e, turpmākajā desmitgadē darbs varētu būt grūtāks, jo Šobrīd ir sarežģīts eh, pasaules pārveidošanās brīdis, eh, pas, eh, sabiedrības pārveidošanās brīdis pasaules līmenī. Par mūsu institūciju runājot, ir skaidrs, ka. Mums ir bijis lielisks ombuds un novēlu viņam visu labāko turpmākajā darbā. Salavrakos kungs, paldies, nākošais runātājs Huntis. Paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties Diamandūros kungam par šī 2012. gada ziņojuma prezentāciju un par visu paveikto darbu savā amatā. Visi klātesošie vērtē viņas darbu pozitīvi. pusotru gadu strādāju mūsu komitejām. Un domāju, ka ombudu institūcija un mūsu komiteja ir tie fórumi, kas ir vistuvākie Eiropas pilsonim. Un domāju arī, ka jānorāda šeit, ka izlēmīgs eh, Eiropas ombuds ar gribu atrisināt problēmas ir vajadzīgs mums un mū, Eiropas pilsoņiem un mūsu komitejai. Šeit mēs runājam par uh, to, kā novērst pārkāpums Eiropas likumdošanai par uh, nelikumīgām praksēm, un tāpēc ir ļoti svarīgs jūsu un mūsu darbs. par to mantojumu, ko jūs atstāsit savam pēctesim, domāju, ka latiņa būs ļoti augsti, taču arī tiesa, ka jūsu pēctesis uh, saskarsies ar eh, lielām grūtībām, kuras gribu skaidrot arī no savas puses, ņemot vērā tos izaicinājumus, ka ir radušies saistībā ar eh, taupības pasākumiem, ar krīzi. Domāju, ka mēs saskarsimies ar zināmām izmaiņām attiecībā uz Eiropas likumdošanas ietvaru un atsevišķas lietas, kas tika uzskatītas par nelikumīgām, iespējams legalizēsies. Un šeit būtu jāuzdod jautājums, vai Eiropas pilsoņi apzinās, ka var vērsties pie jums vai pie mums vai pie jūsu pēcteča, lai risinātu problēmas, kas tos ietekmē. Un pēdējais jautājums no manas puses Man nebija laika iepazīties ar visiem datiem, taču ņemot vērā lūgumu rakstu skaitu, ir vērojama zināma eh, to skaita kritiens salīdzinām ar pagājušo gadu 2000. Um, 400 aptuveni, un iepriekšējā gadā man nav precīzu datu, taču mēs ja novērosim šo tendenci uz samazināšanos, ka tā turpinās, ja lūguma rakstu skaits turpinās, tad eh, mums šī problēma būs jārisina. Tas eh, nav saistāms ar jūsu darbu, kas ir bijis lielisks bet jājautā, kāpēc tāda situācija veidojas. Paldies, nākošais runātājs Jārs. Jā, vielen dank, uh, vielen dank, Frau Vorsitz. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī ombudu kungam par ziņojumu. Ombuds un mūsu komiteja, mēs strādājam vienā un tajā pašā frontē, mēs uzklausam lūgumrakstus no mūsu iedzīvotājiem un vēlamies padarīt Eiropas Savienību par maķinīt labāku. Un tieši tāpēc es domāju, ka būtu slikti, ja neviens vairs neiesniegt lūgumrakstus, jo lūgumraksti vai sūdzības jau liecina par iesaistīšanos un būtu ļoti slikti, ja visiem būtu vienalga, kas notiek Eiropā. Pamatā jau tas varbūt ir pozitīvi, ka, Eiropa, ka Eiropas Savienības pilsoņi aktīvi iesaistās, un es domāju, ka tāpēc lūgumrakstu un sūdzības ir šīs te pozitīvās attīstības sastāvdaļa. Es domāju, ka jūs būtu varējis strādāt ilgāk, un man tiešām ir ļoti žēl, ka jūs atstājat savu amatu. Mēs esam eh, radījuši ļoti labu sadarbību, un mēs to būtu varējuši turpināt. Man žēl, ka tā. Iepriekšējā runātāja jau sacīja, ka jūs esat uzlicis šo te latiņu ļoti augstu savam pēctecim. Pēc Es esmu te trīs komentārus pierakstījis. Vēl viens iemesls, kāpēc man žēl, ka jūs ejat prom. Jūs ļoti ātri un profesionāli strādājat pie lietām. Mēs eh, pirms šīs sanāksmes vēl runājam, kādas uzklausīšanas vēlamies rīkot, un man spontāni ienāca prātā, ka mums abiem peticiju eh, lūgumrakstu komitejai un ombudam ir eh, jāpadomāt par to, kā mēs varam uzlabot savu sadarbību, sākot pat ar personāla apmaiņu, jo šīs abas iestājas vēlas pēc iespējas ātrāk izskatīt iedzīvotāju lūgumu rakstus. Pirmā pagāpe ir nosūtīt pilsoni tur, kur, kur tik tiešām viņa sūdzība objektīvi varēs izskatīt, jo nav nekādas jēgas, ja cilvēks sūta vēstuli un aizsūt uz nepareizo iestādi, un tas ir sliktākais, kas var notikt. Uh, Tātad ir ļoti būtiski panākt to, ka iedzīvotājs vēršas tieši tur, kur ir nepieciešams, lai saņemtu atbild no tām iestādēm, kas viņam var palīdzēt, nevis uh, atteikumu no iestādēm, kas viņam nevar palīdzēt. Un es domāju, ka varbūt vai nu rīt, kaut kad sanāksmē vai kādā citā komitejas sanāksmē mēs varētu kopīgi parunāt par šo te darba procedūru un par to, kā mums labāk sadarboties. Tas man šķiet ārkārtīgi svarīgi. Otrs jautājums - ārkārtas ziņojumi. Jūs jau par to runājāt, sacījāt, ka bija ārkārtas ziņojums par vīnas lidostu, un nevēlamies tā pārāk bieži piemērot šo te procedūru, bet es uzskatu, ka tas tiešām bija izcils panākums, ka bija šāds te ārkārtas ziņojums. Jūs prasījāt komitejai vai izstrādāt tādu ziņojumu, jūs to izdarījāt, mums bija arī labs ēnu referents eh, Bekar kungs no Austrijas. Uh, visu to ļoti labi nostrādājāt, un man liekas, ka tas ar to arī tika daudz kas panākts. Nu jā, varbūt nevajadzētu padarīt to par tādu kā inflācijai līdzīgu procesu, ka ir aizvien vairāk šādi ārkārtas ziņojumi, bet es domāju, ka jūsu darbs un mūsu darbs pavisam konkrēti šādā veidā var tikt ienests parlamentā. Deficīts bija skaidri acīm redzams, un man ir jāsaka, Mūsu komitejā ir arī panāks labs rezultāts, ņemot vērā arī visu politisko grupu iesaist, un tāpēc es domāju, ka varētu šādu ārkārtas ziņojumu būt vairāk. Nākamais punkts, esmu to aprakstījis ar jēdzienu vienotība daudzveidībā. Nu, tas tādā komiskā veidā varbūt mēs ņemam vērā šos te pilsoņus no vienas puses. Jā, tik tiešām, ja jūs dzīvojat tur uz vietas, nu tad visu laiku iedzīvotājs sūdzās, viņi atrod katru mazāko iemeslu, par ko strīdēties. No otras puses šeit, Briselē, mums vienmēr ir tāda vajadzība. Uh, lūdzu Brisele palīdziet mums. Ombudu palīdziet mums. Iedzīvotāji no vienas puses vēlas, lai Brisele vairāk iesaistās un nosauc dažādas lietas, par ko vajadzētu iestāties, piemēram, attiecībā uz vidi. Iedzīvotāji ļoti daudz sūdzās un līdz ar to ir jāsaka, komisija tikai tad sāk tiešām rīkoties, kad viss jau ir noticis, kad ir jau dažādas būvniecības atļaujas izsniegtas un kad viss process jau ir sācies. Un tajā brīdī komisija parasti sāk strādāt. Te mums arī ir jākomunicē, jāsazinās, mums ir jāsaprot, cik lieli. Ir, um, cik liels ir šīs problēmas, tad, protams, ir jāpiemina interešu konflikti. Tad ļoti interesants lūgumraksts par pārtiks nekaitīgumu aģentūru. No vienas pusē mēs vēlamies šo neatkarīgo aģentūru. Mums ir vajadzīgi speciālisti šajā iestādē. Uh, Katram speciālistam, protams, ir sava pagātne, katram ir sava izglītība, katram ir sava kvalifikācija, un uh, neatkarīgi no tā, katram šim darbiniekam tomēr ir jābūt vēl neatkarīgam. Tas ir diezgan grūti, bet, protams, ir jārada šī uzticības gaisotne. Viens no lielākajiem izaicinājumiem attiecībā uz uh, lūgumrakstiem ir tas, ka ir jābūt kaut kādai harmonizācijai Eiropas Savienības pilsoņi uzskata, ka ja es, teiksim, no vienas dalībvalsts pārvietojos uz citu dalībvalsts, tad tur man būs tādas pašas pamatiesības kā manā valstī. Arī tā ir tā tēma, pie kuras mēs varētu kopīgiem spēkiem strādāt. Es reizēm pats brīnos par to, kādas, cik milzīgas atšķirības vēl joprojām pastāv starp dal dalībvalstīm, un iedzīvotāji mums ļoti bieži par to ziņo. Un es domāju, ka tāpēc par to arī vajadz, uz to arī vajadzētu likt lielu uzsvaru mūsu sadarbībām. Kā es jau teicu, man ir ļoti žēl, ka jūs dodaties prom no šī amata, bet neatkarīgi no tā es novēlu jums visu to labāko, un es eh, ceru, ka jūs savā nākamajā dzīves posmā arī varēsiet palīdzēt Eiropai un nebūsiet mums zudis ar visām savām labajām īpašībām. Paldies, Jārkungs! Gartes Ramāna kungs, lūdzu. Gracias, prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi jo es eh, negribu atkārtot visus apsveikums, visas slavas dziesmas, kas izskalēja, izskanēja Diamandoras kunga adresē, un gribu novēlēt viņam visu labāko nākotnē. Bet divi jautājumi no manas puses. Izmantojot eh, jūsu pieredzi Eiropas ombudu darbā un ņemot vērā jūsu sniegumu. Pirmkārt, kāds, kā labi jūsuprāt no Spānijas un Vācijas ir visvairāk eh, lūgumrakstu? Spānijas gadījumā ap vienu lūgumrakstu dienā, eh, Vācijas gadījumā mazliet mazākam. Vai jums ir kāds eh, iespējas par šo statistiku, jūs mums piedāvājāt sadalījumā par valstīm, pa valstīm? kas izcēla atsevišķus eh, jautājumus, piemēram, vai varētu domāt, ka Spānijas pilsoņi vairāk uzticas Eiropas institūcijām, Eiropas ombudam nekā viņu iekšējām struktūrām. Eh, jūsu sacītais eh, izraisīja zināmas pārdomas, varbūt jums arī tādas ir. Un otrais jautājums no manas puses brīdī, kad jūs atvadāties no savā mata, ja jūs gribētu kādu rekomendāciju izteikt Eiropas parlamentam un lūgumu rakstu komitejai par to, kā nākotnē uzlabot Eiropas ombuda kapacitātes un amatu. E, kā jūs varētu īsā kopsavilkumā šo, šīs rekomendācijas izteikt? Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Martīnes. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi un dārgais Diamandorus kungs, dārgais draugs. Es šobrīd uzstājos ar lielu saviļņojumu un uh, no vienas puses eh, tīri negribēti esot, eh, eh, esot kā gados visvecākais šīs komitejas loceklis un arī atkāpjoties dažas dienas vēlāk. Bet saviņojums man ir pirmkārt tāpēc, ka man ir jāpasakās Mm, pār jūsu paveikto darbu, kas ir atstājis savas pēdas institūcijā un atstāja ļoti nozīmīgu mantojumu. Es domāju, ka jūs mums ļoti pietrūks, jo ir sadarbība ar jums bijusi vienmēr ļoti pateicīga un viesusi gandarījumu un vienmēr ir bijusi patiesa. Ir tiesa, ka tam, Eh, kurš stāsies eh, jūsu amatām, nāksies eh, saskarties ar prasību latiņu, kas ir visai alsta. Bet arī e, grūti būs strādāt jūsu pēctesim, tāpēc, ka jūs strādājāt ļoti labi, bet arī jāapzinās, ka jūs atstājat jau iestaigātu ceļu un jūsu mantojumu, kas ir īpaši izceļams. Tāpat es e, pievienojos kolēģu sacītajiem apsveikuma vārdiem, taču noslēgumā gribu sacīt, ka jūs ar savu darbu, ar savu apņemšanos, ar savu e, izlēmīgumu un konsekvenci, ar savu efektivitāti un lielo prasmi saistīt elastīgumu un neatlaidību un stingrību un arī dalību un sadarbība ar līdzstrādniekiem, ko gribu uzteikt. Domāju, ka esat šo divu, trīs pēdējo gadu laikā paveicis kaut ko ļoti svarīgu. Jūs kā visi jūsu valsts kolēģi esat bijis nepārtraukts piemērs cieņai, ko pelna jūsu valsts, jūsu tauta brīdī, kad ziņas, kas pienāk no jūsu valsts, palīdzēja apzināties visiem pāriem Eiropas pilsoņiem, ka Grieķija ir fundamentāla valsts, būtiska valsts Eiropas Savienībai, visai cilvēcei, un tāpēc vēlreiz mēs gribam pateikties par to, ka piedaram vienai geogrāfiskai, politiskai kultūras pasaulē un esam jūs audzēkņi ļoti bieži. Paldies jums par paveikto un lai jums vislabākie panākumi nākotnē. Ευχαριστώ. Yes. Many thanks for your. Liels paldies, saka turpina priekšādātā, liels paldies par jūsu pateicības vārdiem, kas tepat laikā pieminīja arī Grieķija, ka valsts tālāk Posināro kungs. Paldies priekšādātāji, godātais Āmvodu kungs. Nu, mūsu komitejā ikdienā, nu, nav tā, ka visi runātāji ir tik draudzīgi un jaukus pret uzaicinātām personām, nē, drīzāk parasti ir otrādi. Bet šodien šodien nu, ir tā diena pienākusi, tas tāds īpašs moments. Mēs tiekamies varbūt ar jums šādā institucionālā kārtībā pēdējo reizi. Un pilnīgi noteikti ir tā, ka jums nav vajadzīga šeit nekāda aplausa, jo jūsu darbs runā pats par sevi. Jūsu dienas ir tas, kas ir vislabāk rekomendējamais struktūra Eiropas Savienībā. Es pie, domāju, ka kolēģi man piekritīs, tieši tāpat kā viņi to arī teica, jums izdevās izveidot kaut ko tādu, kas ir ne tik vien atbilstīgs ombuda uh, dienests, bet gan arī vēl ieviest tajā dažāda veida novatoriskumu. Nu, lūk, tas ir tāds kā tālāks pamats šai kopējai gaišai nākotnē. Jūs tāpat esat uzlabojis attiecības ar Eiropas parlamentu. Šīs attiecības ir bijušas lielisks arī ar citām institūcijām un tāpēc varu tikai un vienīgi paust prieku par to, ka mums bija iespēja jums šos pēdējos gadus kopā strādāt e, šeit, e, Pētī komitejā. Un liels un milzīgs paldies par jūsu ļoti iespaidīgo darbu, par jūsu apņēmību un par jūsu centieniem uzlabot pārvaldību, jo viss, ko jūs darījāt, bija vērsts tieši uz to, to darījāt jūs un jūsu dienests un jūs bijāt mm, apņēmības pilni, lai uzlabotu Eiropas Savienības pārvaldību, administrāciju un tā tālāk. Un tas tiešām ir tas temats, kas ļauj mums arī saņemt uzticību pilsoņu sirdīs. Tieši šādā veidā ir jārīkojas. Tieši tā mēs varam veidot Eiropas iestāžu nākotni. Un turklāt gribētu jums pateikties uh, arī par lielisko sadarbību, ko īstenojāt ar mūsu komiteju. Mūsu iestādes institucionāls attiecības bija ne tik vien izcils, bet uh, izcili bija arī tie, tie sadarbības rezultāti. Un tālabad arī mums izdevās gūt uzticību pilsoņu acīs. To saprata visi iedzīvotāji, kas vērsās pie mums un pie jums. Un visbeidzot, gribu teikt jums paldies arī par to, kā jūs kalpojāt savā amatā objektīvi, drosmīgi, neizvairoties no grūtiem tematiem, neizvairoties no lielām vai mazām dalību valstīm. Jūs runājat arī par delikātiem jautājumiem. Jo tad, kad jūs kalpojat iedzīvotiem šādā veidā, jūs rad, radījāt tādu precedentu, kas cerams tiks atkārtots arī tālāk, un cerams to darīs arī jūsu pēcgājēji. Tātad vēlreiz milzīgs paldies par sadarbību, par jūsu darbu, par jūsu objektivitāti. Esmu pārliecināts, ka gan kā rumānis, gan kā eiropietis, gan proeiropietis varu jums un jūsu valstī tāpat nodot mums pateicību par to, ka viņa ir devus mums tik lielisku ombudu, piemēru pro-eiroperiskam ombudam, kas kalpo iestādēm un dara to izcili arī šajos grūtajos laikos. Paldies Postināru kungam! Paldies, Bostināru kungs, dod vārdu Diamandūro kungam uz desmit minūtēm, lai viņš varētu atbildēt. Ne, Bulāna kungs, atvainojiet. Merci, Paldies priekšsēdētājiem. Ļoti īsi. Es eh, šajā slavas dziesmās eh, varu pievienot tikai vienu pantiņu no savas puses. Es atbalstu, piekrītu kolēģi sacītājiem par jūsu darbu izcilību, par uh, jūsu labo sadarbību ar lūgumu rakstu komiteju. Gribēju tikai atgriezties pie viena no kolēģi sacītā par jūsu redzējumu nākotnēju un Eiropas ombuta darba redzējumu un to, ko uzlabot tajā, piemēram. Mums ir e, ombuda dalība valstīs, kas ir ar e, atšķirīgām pilnvarām, un iespējams, ka Eiropas ombuds arī varētu atstīt, attīstīt zināmas pilnvaras saistībā, piemēram, ar justīcijas lēmumiem, vai jūs paredzat to, ka tas varētu būt ombudlomai noderīgi? Otrakārt, kā var uzlabot Eiropas ombudu tīklu, apzinoties, ka vēl divās dalībvalstīs šāda amata nav un varbūt arī tā var atbildēt uz vienu no kolēģi jautājumiem Eh, kurš sacīja, ka no Vācijas ir vairāk lūguma rakstu nekā no citurienes. Eh, brīnums, ka no Itālijas nav, jo tā ir otra valsts bez sava nacionālā mediotā, eh, vidu, ombuda. Un kādā veidā šis Eiropas ombudu tīklojums varētu tikt izveidots maksimāli pilnīgs starp dalībvalstīm, lai uzra, uzlabotu Eiropas ombudu darbību. Un trešā piezīme Šis ir Eiropas pilsoņu gads, un šajā pilsoņu gadā mēs redzam, pieaug, ka pieaug eiroskepticisms. Varbūt varētu uzlabot šīs darbības pret eiro skepticismu gadā, kas ir pirms Eiropas vēlēšanām. Un vēlreiz gribu pateikties par paveikto darbu, un ja jums ir kāds logumraksts iesniedzams, tad mēs to izskatīsim ļoti rūpīgi. Paldies! Diamandūros kungs, vārds jums! Um, Nu, ja redzat, ka šeit nedaudz vilcinot, tas tāpēc, tad tas tāpēc, ka esmu ārkārtīgi aizkustināts un ārkārtīgi pateicīgs jums par jūsu vārdiem, par visiem šiem aplausiem. Uh, par jaukajiem vārdiem, par atbalstu, ko paudāt. Um. Tiešām liels paldies! Ceru, ka gaismas nav tik spožas, cik, cik, lai redzētu, ka man pilnīgi vajag piesarkuši no, no apmulsuma. Turpināšu angliski un pēc tam arī savā valodā tiem, kas izteicās grieķiski. Bet tā kā man nav īpaši daudz laika, tad centīšos savu atbildes uzstāšanos tā saīsināt. Atvainojos jau iepriekš tiem, kuriem nevarēšu gana plaši atbildēt uz viņu uzdotajiem jautājumiem. Bet nu klausu priekšādātā instrukcijām. Par Aukenskundas jautājumu runājot. gribu teikt, ka mana Lielākā cerība ir tā, ka zāļu aģentūras lēmums būs klausīt manai rekomendācijai un padarīt pieejamu kritisku informāciju attiecībā šiem kliniskajiem testiem. Bet, protams, jūs jau saprotat, ka ombudam ir liekts saskaņā ar reglamentu ieņemt kaut kādu veidu nostāju par tiesu nolēmumiem. Tāpēc Te es nevaru neko teikt, nevaru izteikties, nevaru nākt klajā ar nekādu paziņojumu par to, ko es domāju par kaut ko, ko tiesa ir nolēmusi. Ja tīpaši ņemot vērā, ka ir tādi pagaidu pasākumi, starpos pasākumi, mēs nezinām, kāds būs tiesas gala lēmums. Un tāpēc es ceru, ka jūs sapratīsiet man, ka nevar izteikties šai jautājumā. Turklāt gribēju arī teikt, ka lielā mērā jums piekrītu, kad paužat bažas, un to dara arī citi kolēģi, par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir risināt konflikti, interešu konflikti jautājumus. Interešu konflikti ir ļoti svarīgs punkts. Un man šķiet, ka, mm, ja var izmantot mm, šo vārdu caitgaist, ja laika gars ir tāds, ka ir atklātībai jābūt un interešu konflikti ir jānovērst, un tas ir jānovērš, un tas jādara Eiropas iestādēs. Un es domāju, ka mums ļoti aktīvi jāraugās uz to, lai tas tiktu darīts un lai šāda veida interešu konflikti eh, ne, nerastos. Nu, protams, ka interešu konflikts nozīmē arī kaut ko vēl vairāk. Tas nozīmē uh, arī atsauc uz SAO, kas vairāk kārt ieņēmus, pieņēmus nostāju attiecībā uz interešu konfliktiem, gan uz reāliem interešu konfliktiem, potenciāliem un acīm redzamiem. Ši, šīs nians ir ļoti svarīgs tieši ierēģiem, kas kalpo struktūram, un es domāju, ka jūs piekritīsiet man tajā, ka papildus Um, tam, ka ir jāizvarās no interešu konfliktu, mums vienlaicīgi vajadzētu izvairīties arī no tādas idejas radīšanas, it kā, ka mums būtu šāds interešu konflikts. Arī tam ir ļoti liela nozīme, un tas ir milzīgs izaicinājums visiem, kas uzņemas kaut kāda veida uh, tālākus uh, amatus, un, protams, arī ombuds, jo saskaņā ar jūsu uh, nobalsoto to reglamentu omudam jābūt ir objektīvam, neatkarīgam, un tam ir, ne, tas nedrīkst būt nekāda veida interešu konfliktā iesaistīts, un arī tad nedrīkst tā izskatīties, ka tā tas ir. Tālāk atgriežoties pie 298. lietas, nu, mēs saprotam, ka mēs šo likumu par administratīvu procedūru vēlamies redzēt arī dzīvē, bet nedomāju, ka šobrīd apstākļi ir tādi, kas ļautu uh, nu, gan komisijā, gan padomē šāda veida eh, virzību ieņemt. Bet es ceru, ka šie centieni tiks atjaunoti un parlaments to darīs turpmāk un virzīsies šai eh, virzienā. Paldies! Um, gribu pateikties Salavrakos kungam un Kuntis kungam. Fermās holiatus. Tāpat kā. Tāpat paldies arī priekšsēdētājai par eh, viņas tik tiešām ļoti draudzīgajiem komentāriem attiecībā uz manu darbu. Es gribētu jums īpaši pateikties, paldies arī citiem kolēģiem par eh, ļoti draudzīgiem izteikumiem, kas man ļoti aizkustina. Huntis kungam gribētu teikt, ka jums ir tik tiešām taisnība. Eiropas ombuda centieni ir vērsti uz to, lai mēs virzītos uz augšu, lai mums būtu panākumi, un es ceru, ka mani pēcgājēji darīs tāpat. Un uh, tas savukārt dos arī savu pienesumu attiecībās starp uh, ombudu institūciju un lūgumrakstu komiteju. Statistika rāda atšķirīgus datus. 36% Tas ir eh, lūguma rakstu skaita palielinājums gadā. Tas nozīmē tāds, tas ir tāds virspusējums. Tas nenozīmē to, ka būtu kopumā samazinājies šo te lūguma rakstu skaits. Bet, ja mēs runājam par šo te samazinājumu, tad ir jārunā par veiksmi, par jau, Tie visi ir tie jautājumi, kas varbūt nav ārpus, kas, kas atrodas ārpus mūsu kompetences. Līdz ar to es gribētu teikt, ka tas ir tāds pozitīvs attīstības virziens. To visu jūs varat redzēt arī mūsu mājaslapā. Tas nozīmē, ka tūkstošiem cilvēki uzreiz ir nonākuši ar savu sūdzību pareizajā vietā, un līdz ar to arī sūdzību skaits ir samazinājies. Tātad to sūdzību skaits, kas ir eh, nonācis nepareizajās rokās. Un līdz ar to man jāsaka, ka te es varbūt pilnīgi viensprāts ar to, ko prasa arī lūgumrakstu komiteja. Un tagad es pieklājības atbildēšu franču valodā. Gribētu arī pateikties Jārkungam un Salmon kungam, manam draugam Martīnes kungam par ārkārtīgi sirsnīgiem komentāriem. Postināru kungam tāpat liels paldies. Es gribētu īpaši izcelt arī Martīnes kungu, kunga teikto par, ne tikai par mani, bet arī par manu valsti. Tik tiešām ir ļoti svarīgi, lai uh, izrāda tādu cieņu un uh, pozitīvu un atzinību šajā līmenī. Roman kungs, es gribētu atbildēt uz diviem jautājumiem, ko uzdevāt. Lūguma rakstu skaits no Vācijas un Spānijas un kāpēc un vai tas ir saistīts ar ombudu pilnvarām. Es nedomāju, ka ir viegli atbildēt uz jautājumu, kāpēc ir vairāk sūdzību no Spānijas, bet es gribētu teikt divas lietas ir 16 eh, autonomijas. Un ir vairāki instrumenti, kas Spānijā, kas Spānijā. Tāpat ir arī nacionālā līmeņa ombuds, un līdz ar to iedzīvotāji zina, kur vērsties. Līdz ar to Un tāpat ir jāsaka, ka gan reģionālajā, gan nacionālajā līmenī tiesību sargi ir ļoti labi darbojušies, un plus vēl ir Eiropas līmenis. Līdz ar to ir vairāk stimulu, vairāk informācijas avot Spānijas pilsoņiem, kuri ir atbrīvojušies no Franko diktatūras ar tādu pastiprinātu jūtību attiecībā uz eh, savām tiesībām, un tāpēc arī viņi savas tiesības pēdējo 30 gadu laikā ir ļoti uh, ļoti uh, spēju izmantojuši. Nu, nav man nekāda īpaša rekomendācija attiecībā uz ombudu pilnvarām. Es domāju, ka šis parlaments ir piešķīrs er Eiropas ombudu institūcijai visu nepieciešamo. Nu, pēdējais, kas būtu nepieciešams, būtu varbūt iespēja iejaukties pirms uh, tiesas prāvas, uh, bet, protams, ka šajā gadījumā būtu tiesai jālemj un uh, jādod šāda atļauja. Un es ļoti ceru, ka tiesa šādas pilnvaras tuvākajā nākotnē tiesību sargam arī dos. Jebkurā gadījumā es esmu ļoti pateicīgs par visu to atbalstu, ko šis parlaments un šī komiteja ir uh, ombudam sniegusi pēdējo desmit gadu laikā. Valonkungs. Esmu pateicīgs jums par jūsu sasīto attiecībā uz ombudu dienesta darba kvalitāti un rīcības principiem, ko tās ir mēģinājis veicināt attiecībā gan uz institūcijām, gan uz pilsoņiem. Runājot par sadarbību ar institūcijām eh, un nacionālajiem kolēģiem, pastāv juridiska rakstura problēma. Un sākot veidot ombudu eh, amatu, tika pieņemts lēmums, lai noraidītu Spānijas priekšlikumu, kas dotu iespēju Eiropas ombudam veidot pārstāvniecības dalībvalstīs un pieņem Dānijas programmu, kas ir paredzēta mandātam tikai Eiropas līmenī. Un es nevaru rīkoties nacionālā līmenī, tāpēc es izmantoju tīklojumu, lai varētu cieši sadarboties ar visiem kolēģiem nacionālā, reģionālā līmenī un veicināt šos principus dalībvalstu līmenī. Ir tiesa, kam divās valstīs ombudu nav, bet arī Vācija norāda, ka lūgumrakstu komisija pie viņiem ir ombuda ekvivalents un tāpēc nav iemeslu veidot nacionāla līmeņa ombuda amatu. Tāds pastāv bruņotajos spēkos un arī četrās federālajās zemēs, bet tāda nav E, federālā līmenī, Itālijas sakarā. Pēdējo gadu laikā esmu Itāliju apmeklējis vairāk nekā desmit reizes, mēģinot mudināt valdību šo amatu ieviest un ceru, ka pašreizējā valdība varētu rīkoties. Katrā ziņā esmu optimistisks un Tāds es būšu līdz 30. septembrim un strādāšu pie šāda risinājuma pieņemšanas. Un visbeidzot, atbalstu jūsu bāžas attiecībā uz um, pieaugošo eiroskepticismu, bet domāju, ka tas vairāk jums nekā ombudam uh, ir jādomā par to darba kārtību, kāda ir paredzēta pilsoņtiesību veicināšanai, bet savukārt no savas puses es darīšu līdz pēdējiem brīdim amatā visu, kas ir manā rīcībā, un arī mans pēctecis domās par šiem jautājumiem, un vēlreiz gribu teikt jums paldies pār jūsu atbalstu, paldies pār siltajiem atzinības vārdiem, eh, kur izskanēja un ar jums sadarboties bija liels gods un ceru. Vajadzības gadījumā, kā ierīnas pilsonis, es varēšu vērsties arī šajā komitejā. Paldies! We thank you very much. Good luck. Thank you. And... Liels paldies un veiksmi jums tālākajā. Yeah, I won't say, I won't say goodbye. Ναι, ναι. Ε, συνεχίζουμε. Turpināsim darbu. Nākamā sanāksme paredzēta 19. jūnijā un ierosinām tur uzaicināt pārstāvis no visām iestādēm. Um, Salavrākos kungs būs atbildīgais, tad mēs viņus uzaicināsim. Komentēt līdzdalību administrācijā. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 24. jūnijas balsojums 29. As, as so, since, Mr. Tā kā Makmilans Skota kungs vēl nav šeit, bet klāt ir Čečester kungs, tad mēs varam pievērsties 14. darba kārtības punktam. Lielas paldies priekšsādātāji! Ārkārtīgi priecājos, ka varu lūk uzreiz ar švunku mesties iekšā un runāt par manu atzinumu par Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšanu. Un gribu teikt, ka šis jautājums par parlamenta mītnes vietu ir um, pretrunīgs Mūsu kolēģi AFCO gatavos ziņojumu, un gat, vai vismaz apsver iespēju to darīt, un mēs nākam klajā ar atzinumu. Dokumentos šis atzinuma projekts ir arī ievietots. Ierosinājumu nav daudz, bet diezgan skaidri un, manuprāt, nu tādi nepārprotami, tāpēc ceru, ka kolēģi, protams, arī iesniegs kādus grozījumus, bet gribu kopsavilkumā tomēr teikt, ka es ierosinu atbalstīt to faktu, ka AFKO komiteja grasās gatavot ziņojumu par šo jautājumu. Es gan esmu pieradis, jā, pie tā es, protams, varu runāt arī skaļāk, vienkārši eh, pārkliedzot visus, bet labprāt to nedarītu. Un tātad AFKO komiteja gatavo ziņojumu. Un arī mums ir jābūt šeit teikšanai. Tas tāpēc, ka lūgumraksts, kas pienāk pie, šī, pie mūsu, nāk, nonāk pie mūsu komitejas, attiecas arī uz parlamentu mītnes vietu divās valstīs. Un es ierosinu piekrist, ka būtu daudz efektīvāk un daudz labāk arī videi, ja mums būtu tikai viena mītnes vieta. Tāpat arī norādīt, ka šī visa pārvietošanās no Briseles uz Strasbūru un atpakaļ kļūst par tādu kā nu, tādu absurda simbolu, ka mēs vienkārši ceļojam un nedarām neko, un tas nenāk par labu mūsu reputācijai. Turklāt mums, protams, arī jānorāda, ka respektējam tāpat laikā sākotnējo domas pamatojumu, kāpēc plenārsēžu mītnes vieta tika noteikta Strasbūrā. Protams, mēs atzīstam līguma noteikumus to pašreizējā formā, jo tur prasīts, lai mēs šāda veida organizāciju, tur, organizāciju turpinām. Un, protams, ir jau vēl arī trešais, trešā mītnes vieta Luksemburgā, bet nu labi, šobrīd nesamērķīsim jautājumu vēl tālāk. Un tātad, mēs aicinām parlamentu noturēt debatas, lai varētu paust savus viedokļus par pašreizējo sistēmu, vai tā ir vajadzētu turpināties vai nē. Un es ierosinu ka, ja tiktu panākts atbilstīgais vairākums, tad parlaments varētu ierosināt uh, vienkāršus grozījumu un izmaiņu saskaņā 48. reglamentu, mm, un te piekrītu Bostonārī kungam, ka jā, tas ir līguma teksts, bet arī līgumi nav nekas svēts. Mēs ļoti labi zinām, ka līgums ir iespējams mainīt. Uh, un tas pat ir jādara. Varbūt mēs esam noguruši jau no līguma mainī, mainīšanas pēdējos gados, bet tas nenozīmē, ka mēs šādu iespēju varam izslēgt. Nu, lūk, priekšādātāji, tāda ir situācija, tāds ir mans atzinuma projekts, un, nu, ar nepacietību gaidu uh, komentārus no maniem kolēģiem. Un priecājos, ka 13. Um, punkta priekšādātājs, uh, es atvainojos, referents ir ieradies Makmilans Kotkungs. Nu jā, Tātad grozījums var iesniegt līdz 30. mājam. Paldies, Čečester kungs. Nu, eh, Makmilens Kotkungs, tagad jums vārds. Vai tad neapspriesīsim, vai tad neapspriedīsim šos grozījumus iespējamos, ne? Priekšādātāja Bosināro kungs saka, ja es pareizi atminos, un ceru gan, ka tā ir, tad sanāksmes laikā, kad tikās koordinātori, mēs nolēmām jau apspriedām, ka ziņojums par vienotu parlamenta mītnes vietu var tikt sagatavots, un es atkārtoju, var tikai tad tikt sagatavots, e, ja pirms tam AFCO ir sagatavojusi savu ziņojumu par vienu mītnes vietu. Un tāpēc gribu jums lūgt vēlreiz atgriezties pie šīs pro e, koordinātora sanāksmes protokola, jo šodien mums tiek teikts, lūk, uh, ka institucionāli AFCO vēl nemaz nav sagatavojis savu ziņojumu. Tātad, ko tad mēs šeit vispār apspriežam? Jo tā vieta, kur šis jautājums tiks risināts, būs pirmām un svarīgākām kārtām tieši AFCO. Vai mēs varam būt pirmie, kas uzņems tagad kaut kādu AFCO lomu? Es domāju, mans viedoklis ir tāds, ka mēs to nevaram darīt. Un tāpēc Nevēlos, protams, aizvainot savu ļoti cienīmo kolēģi, bet uzskatu, ka atzinuma projekts par vienotu mītnes vietu, tā kā tas tiek ierosināts šobrīd, nav vietā, tas ir bezjēdzīgs, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tikko mēs taču koordinatoru sanāksmē pieņēmām lēmumu, ka, ka atzinums e, tiek, netiek sniegts, kamēr nav ziņojuma, mēs nolēmām par darba kārtību un sagatavojam arī priekšnosacījumus Un tad, kad būs šāds ziņojums, jā, tad balsu, gatavosim atzinumu. Tāpēc mans jautājums ir šāds. Kāpēc nesam ievērojuši koordinātoru sanāksmes lēmumu? Es ļoti labi zinu, ka tad, kad lēmums ir pieņemts, tad lēmumu ir arī jārespektē, vai ne tā? Paldies! Bulānkungs. Merci, madame la présidente. Paldies priekšsēdētājiem gribētu atbalstīt kolēģa Bostināru priekšlikumu Piekrītu viņa sacītājiem. Turklāt gribu atgādināt, ka pagāja šī gada justīcijas tiesas nolēmumu. Un es ļoti labi atceros priekšsēdētāju Šulcu sacīto, ka pēc eh, justīcijas tiesas nolēmuma šis temats vairāk uz galda neatgriezīsies. Treškārt, atgādinu, ka lūguma raksta komiteja un lūguma raksta vispār ir ar mērķi koriģēt nepareizu, sliktu Eiropas likumdošanas piemērošanu. Un nekādā gadījumā mēs neesam šeit, lai apkarotu līgumus un likumdošanu. Tā nav mūsu ne, e, loma ne, e, lūgumrakstu komitejā un Eiropas parlamentā. Un, ja šis ziņojums tomēr tiek atstāts spēkā, mēs iesniegsim grozījumu, bet esmu e, pret šādu ziņojumu sagatavošanu. Ο κύριος Σκοτ, παρακαλώ, Μακμίλεν Σκοτ. Makmīlēns Skot kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Lūgumrakstu komiteja, manuprāt, pilnīgi pareizi ir izstrādājusi atzinumu. Es būtu gribējis, lai būtu kārtīgs ziņojums. Konstitucionālā lieta komiteja vakardien rīkoja uzklausīšanu par šo jautājumu. Uh, ar tādu plašāku perspektīvu runājot par uh, institūciju darba vietām, bet galvenais uzsvers tika likts uz mūsu institūciju. Un es gan nezināju, ka mēs esam iepriekšējo jautājumu izsmēluši. Es tieši atrados AFCO komitejā, kur tas tika runāts. Man ir divi komentāri par atzinumu projektu, kas ir vienkārši un skaidrs. Proti pastāv liela problēma attiecībā uz to, kā šis jautājums tiek risināts. Kā parlamenta biroja loceklis esmu ievērojis, ka ir vairāk kārt izteikti lūgumi gan parlamenta rezolūcijās sniegt pareizus skaitļus un faktus par Eiropas parlamenta darba vietu, par vietu Strasbūrā, šeit Briselē un Luksemburgā nekad administrācija mums nav iesniegus precīzus datus un skaitļus. Šie te skaitļi ir neprecīzi, nekonsekventi, un tas viss eh, paver iespēju dažādām spekulācijām un eh, apmulsumam. Es gribētu ierosināt, ka šīs komitejas atzinuma projektā Vēlreiz vajadzētu izteikt lūgumu, ka administrācijai vajadzētu iesniegt precīzus datus attiecībā uz finanšu, vidas un sociālajām izmaksām, ko rada mūsu trīs darba vietas. Jums jau nav nekāds noslēpums, ka es uzskatu, ka šis process ir tāds kā anahronisms. Es piekrītu Francijas kolēģi nostājai, bet es gribētu uzsvērt, ka Eiropas parlaments nesen vairākās rezolūcijās ir norādījis, ka 78% iepriekšējā reizē 20. 78% balsojot par Eiropas Savienības budžetu, un tas ir ļoti liels vairākums, tāpat arī Vācijas parlamenta vairākums uz to norāda, balso par to, jo saskaņā ar Lisabonas līgumu mēs arī nevaram strādāt divās darba vietās, un te ir dažādi iemesli, un tas ir tīpaši ir uh, saistīts ar lūgumrakstu par vienu vietu. Es nesen tikos ar komisāru Stevkoviču, mēs runājām par uh, kādu citu jautājumu, mēs gribējām uzzināt, vai līdzīga veida lūgumrakstu varētu, ka noformulēt kā pilsoņu iniciatīvu. Un komisārs man sacīja, ka mans juridiskais dienas norāda, ka tas ir absolūti neiespējami. Nav iespējams par Eiropas parlamenta darba vietu, izrādīt šādu pilsoņu iniciatīvu, jo tas ir jautājums, kas skar līgums. Un es viņam jautāju, nu, bet kāpēc tas tā ir, ņemot vērā to, ka Eiropas parlamentam tagad saskaņā ar 48. pantu ir, ir iespējas eh, grozīt, pieprasīt līguma grozījumus attiecībā uz vienu vietu, kāpēc mēs to nevarētu darīt, kāpēc mēs nevaram nākt klējā šādu pilsoņu iniciatīvu. Un līdz ar to iedzīvotājiem aizliedz iesniegt pilsonisko iniciatīvu par šo jautājumu. Otrakārt, tad, kad mēs centāmies Eirobarometru aptaujā iekļaut jautājumu par Eiropas parlamentu darba vietām, tad mums parlamenta administrācija vairāk kārt norādīja, ka tas ir līguma jautājums, to mēs nedrīkstam darīt. Bet tas ir pilnīgi neloģiski. Es ceru, ka lūguma rakstu komitejas uh, diskusiju rezultātā un konstitucionālās komitejas uh, darba rezultātā šis jautājums atkal tiks atvērts un mēs atkal varētu padomāt, piemēram, par šo te trīs darba vietu radītajām izmaksām. Paldies! Briefly, was... Alkens kundze, es reiz piedalījos, es vakariem piedalījos šajā te uzklausīšanā, klausījos. tur bija ļoti svarīgi pienesumi. Pirmkārt, Bulāna kungam es gribētu teikt, ne jau Dievs ir radījis līgumus, un mēs esam likumdevēji. Likumdevēji var grozīt likums. Šeit, es zinu, ka šeit ir valdībām lēmums jāpieņem, bet, protams, mēs varam izvirzīt jautājumus par līgumu grozīšanu. Nu, Un eh, šīs tiesības ir paredzēts, šīs tiesības paredz jebkuram Eiropas iedzīvotājam nākt klajā ar lūgumrakstu, un lūgumrakstā var norādīt, ka tas nav pareizs veids, kā mēs strādājam. Otrakārt, vēsturiskais iemesls, kāpēc tas ir iekļauts līgumā, es to jums tagad pateikšu, tātad, ka Dānija ir daļai vainīga pie tām. Man, diemžēl, ir jāatzīst. Sākotnēji tas bija tikai tāds praktisks risinājums, tad, kad uh, bija tikai asamblēja 70. gados, bet tad tas viss tā turpinājās un beigā, beig, beigās bija reāls parlaments un reāls parlaments ir. Nu, jāsaka, reālā dzīvē reālie parlamenti nekad eh, nedarbojas tādā kādā brīvdienu vietā. Vienīgais gadījums ir Čīlē, kur uh, kur eh, var darboj, valdība darbojas Santiago, savukārt parlaments tiek sanāk citur, bet tas ir tāds ļoti vājš parlaments, un viņiem nav kāds reāls vairs. Māstrihtas referendumā 92. gadā bija tāds ļoti diskrēts nē izteikts līgumam. Es zinu, ka jūs visi zinat šo vēsturi. Tad Francija paziņoja, ka viņi uh, nāks klajā referendumu, rīkos referendumu, un Mitrāns paziņoja, ka Mariana ir par, bet pēc tam, kad Francija nobalsoja ar jā, tad šis eh, jā bija gandrīz vai tikpat diskrēts kā nē Dānijā. Un tad Edinburgā notika bija notikumi, kas bija apkaunojoši Dānijai, bet ļoti žēl, ka šobrīd šī situācija joprojām nav mainījusies. Francija, lai nomierinātu savus balss, savus vēlētājus, panāca to, ka līgumā tiek ierakstīts šīs 12 sesijas. Man liekas, ka 98. gadā tas tik notikts. Tā kā es gribētu teikt, ka tas ir tikai tāds politiskais manevrs, kas tika 92. un 93. gadā veikts, un tāpēc tas ir iekļauts šajā līgumā. Mums ir jābūt nobriedušākiem, un mums tiešām ir jāraugās, kā praktiski mēs varētu labāk darīt savu ļoti svarīgo darbu. Paldies! Ļoti īsi no manas puses, bet Lūdzu, izteikties īsi, mums ir maz laika. Nē, es gribēju tikai sacīt, ņemot vērā iepriekš sacīto, ka pirmkārt tā ir e, problēma ne tikai franču. Tad es neesmu francūzis, bet man ir tāda pata nostāja kā Francijas kolēģim. Otrkārt, lai denonsētu falsificēšanu e, par vienoto vietu. Ja Viņi negrib atzīt, ka tā varētu būt Strasbūrā. Šobrīd eh, parlamentam ir saskaņā ar līgumu viena vieta, darba vieta. Nav trīs darba vietas, un tas ir norādīts līgumos, un pilnīga falsifikācija ir vākt paraksts par vienīgo darba vietu, kas eh, līgumos ir norādīts, jo līgumos ir norādīts, ka ir vienotā mītne. Un jums tagad ir pietru, pietiek drosmes eh, vākt. Eh, eh, parakstus, lai e, būtu vienota vieta. Jums pietrūk drosmes atzīt, ka jūs vācat parakstus, lai tas aizietu no Strasbūras. Vismaz būtu labi, jums būtu pietiekami draudz drosmes, lai jūs atzītu, ka saskaņā ar līgumiem ir vienota mītne un nevajadzētu falsificēt šeit situāciju. Un visbeidzot, gribu norādīt, ka šīs ir debatas, kas atkārtojas un atkārtojas, bet gribu atgādināt Makmilanas Kota kungam it īpaši to, ko ko pats parlamenta priekšsēdētājs atkārtot ir ziņojis. Un vai padomē nav uh, pa, uh, Francijas viedoklis, bet jebkurā gadījumā uh, Eh, valstu vairākums tā ir izvēles un ir neliela minoritāte tikai, kura grib, lai Strasbūrā parlamenta nebūtu. Tās bija šīs trīs deklarācijas, kuras vēlos, lai būtu atspoguļotas protokolā. Pirmkārt, ir jau vienota vieta. Otrkārt, šis ir temats, kas nav ne franču, ne, ne, bet visu daudzu mūsu. Un treškārt, padomē nav vairākuma un nav ekskluzīvs jautājums vienai vai divām valdībām, un nav vairākuma padomē, lai pa, parlaments atstātu Strasbūru. Paldies, priekšsēdētāji! Ja, um, glaub... Paldies! Es gribētu izteikt dažus komentārus, saka Vērtmans kundze Mēs ejam, eh, protams, runāt par līgumiem, mums visiem līgumi ir jāievēro, bet šeit runa ir par to, ka mums ir jāraugās, lai mēs, at, lai mēs atrastu tādu skaidru balsu vairākumu. Un, protams, ir vairāk kā pašsaprotam, ka mēs iestājamies par vienu darba vietu, pirmkārt jau, lai ietaupītu līdzekļus. Un tāpēc es varu atbalstīt tās prasības, lai mēs. Uh, definitīvi, lai mēs pieprasītu skaidrs un precīzes izmaksas, jo gal galā tas maksā iedzīvotājiem lielu naudu, un tā ir arī mūsu nauda. Un otrkārt, ekonomikas krīzes laikā mums ir pavisam rūpīgi jāpadomā par to, kā mēs vēlamies izdot naudu kā Eiropas Savienība. Un tāpēc es domāju, ka mums būtu daudz vienkāršāk vest sarunas Ja būtu pētījums, kurā būtu precīzi not, aprēķināts, eh, cik ir liels šīs izmaksas, kāda ir tie faktori, un es esmu pārliecināta, ka ar atbilstīgu labo gribu un diplomātiju un labiem priekšlikumiem mēs varam pārliecināt Franciju par to, ka būtu ļoti labi izrādīt sadarbības garu un mēģināt atrast risinājumu. Jo, ja šis ceļojošais cirks turpina darboties, tad mūsu iedzīvotāji mūs vairs neustvers nopietni. Paldies! Paldies! Arī deputāti varbūt nevēlas nemaz tik bieži braukāt šurpu turpu, jo tas ir ļoti neērti. Bet es domāju, ka tas nav pareizais arguments, jo, protams, ir cilvēki, kas eh, dzīvo daudz smagākos apstākļos. Nu labi, tagad ir tā, ka mums šis atzinums ir un mēs varam iesniegt grozījumus. Varam to darīt, bet varam arī neiesniegt grozījumus. Diemžēl mums nav laika vairāk. Nu, labi, lūdzu, Makmilans Kotkungs. Es ar jūsu atļauju komitejai izdalīšu 23. oktobrī pagājušā gadā notikušā balsojuma rezultāts, kur 78% deputāti aicināja uh, lai tiktu pārskatīts jautājums par Strasbūras vietu. Tāds bija balsojums, un es gribētu izplatīt šo te informāciju mūsu komitejai. So, time, uh, item, one... Labi, tad pāriesim pie nākamā. Bet jūs labāk atliciniet gan laiku, saka Čičster kungs, jo pretējā gadījumā es pār, pārtraukšu jūs. Man ir tiesības atbildēt, es atvainojos, saka Čičester kungs. Kolēģi nāca klajā ar svarīgiem komentāriem, uz kuriem man kā referentam no komitejas puses ir jāatbild. Pirmkārt, Bostināriju kungs izteica komentāru par reglamentu. Žēl, ka viņi nav šeit klāt. Kāpēc mēs nākam klajā ar atzinumu pirms uh, ziņojums, pirms ziņojuma apkalp komitejā. Nu, parasti ir tā, ka komiteja sniedz atzinumu atbildīgajai komitejai pirms eh, atbildīgā komiteja nāk klajā ar ziņojumu. Tā, tas ir arī tas iemesls, kāpēc mēs rakstam atzinumu par eh, lūgumrakstiem. Tas ir pirmais punkts. Bulankungs sacīja, kāpēc mēs daram kaut ko tādu, ko Eiropas eh, tiesa šobrīd ir izsludinājusi. Cik es Ja es pareizi atceros, un cik es labi saprotu, pēdējais nolēmum, tiesas nolēmums šajā jautājumā runāja par to, ka viņa apstrīda Eiropas parlamenta priekšlikumu par eh, kalendāru mainīšanu. Viņi saka, tas, kas ir ierosināts, nav saskaņā ar eh, parlamenta parasto darbu struktūru, un es domāju, ka šis jautājums varētu tikt izskatīts kādā citā komitejā, bet es atvainojos tikai tāpēc, ka Eiropas tiesa nāk klajā ar kaut kādu lēmumu, tam, tāpēc jau parlaments ne, nedrīkstētu atkāpties no tiesībām paust savu viedokli. Treškārt, Makmilens Skota kungs. Es gribētu mudināt viņu nākt klajā ar grozījumiem saskaņā ar to, ko viņš ierosināja, aicinot uh, padarīt zināmas faktus un datus, lai izgaismot šo te jautājumu. Es domāju, ka tie ir tādi principiāli jautājumi, kas mums tik tiešām palīdzētu. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka mans kolēģis no Spānijas, viņš teica, ka mums ir tikai viena darba vieta, kā ja tā varētu būt taisnība, bet eh, es nevaru neievērot to ironiju, par, ka viņš to pateica sēdēdam šobrīd Briselē. Uh, Un tas ir arī viss, kas man būtu sakāms kolēģiem, kas grib iesniegt grozījumus. Paldies! Paldies! Un tagad pāriesim pie iepriekšējā darba kārtības punkta. Iturkais kungs, lūdzu. Obrigado, João. So the next slide for me is the yeah, annual report. Muy bien, vamos a continuar entonces con... Turpinām ar 13. punktu. Pēc, kā jūs zināt, mēs ziņojam, ka ir referents Makmīlāns Skots klāts, un tas ir gadskārtais ziņojums par lūgumu rakstu komitejas darbību. Tāpēc Makmīlāns Skots kungs vārds jums. Okay. Um. Jā. Paldies. Jā, paldies. Uh, Es atvainojos, ka es kavējos. Man nepienāca ziņa, ka iepriekšējais darba kārtības punkts ir izsmelts. Es esmu ļoti priecīgs prezentēt šo te lūgumu rakstu komitejas eh, ziņojumu par lūgumu rakstu komitejas darbību 2012. gadā. Es redzu, ka šis gads ir bijis ļoti veiksmīgs. Uh, Un tāpat arī Čičester kungs uz to norāda, ja mēs esam tādi kā briesmīgie dviņi šeit. Ziņojumā, protams, ir runāts par pašreizējo darbu, par, tā skaitā par darba grupas izveidu Spānijā, par Spānijas varas iestāžu darbu. 2012. gadā tika uzsāktas arī Eiropas pilsoņu iniciatīvas un eh, tika veiksmīgas iniciatīvas eh, uzsāktas. Ir runāts arī par eh, bērnu tiesībām, personu ar invaliditāti tiesībām, īpašumtiesībām, tiesībām netik diskriminēt, diskriminētām, izvēles tiesību ievērošana attiecībās biedrošanās brīvība, piekļuvu dokumentiem un informācijai, vārdu brīvība un privātuma aizsardzība. Ziņojumā Eiropas Savienība tiek mudināta uh, veicināt eh, civilā status dokumentu atzīšanu dalību valstīs. Runājot par mūsu faktu vākšanas misiju Berlīnē, te tiek norādīts, ka ir, ir tiek norādīts secinājumi, bet ka problēma joprojām pastāv. 2013. gads ir atzīts par pilsonības gadu, un mēs to vēlamies uzteikt, bet, protams, vide ir galvenais šī te ziņojuma projekta tēmāts smudinam komisiju stiprināt likumdošanas ietvaru, ņemot vērā to, ka mēs saņemam ļoti daudz lūgumu rakstu par vidi, par ūdeni un sabiedrības veselības jautājumiem. Lūgumrakstu komiteja ir viens no galvenajiem kontaktpunktiem starp, saskars punktiem starp parlamentu un iedzīvotājiem, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi prezentēt ziņojumu par mūsu aktivitātēm, un tāpēc es esmu priecīgs, ka Tas ir izdots kā buklets, tāpat kā pagājušajā gadā. Otrakārt, es gribētu norādīt, ka mēs joprojām neesam saņēmuši eh, datus, eh, ko pievienot šim ziņojumam. Mēs esam 2012. gadā saņēmuši vairāk nekā 300 eh, lūgumrakstu vairāk nekā 2011. gadā, bet, diemžēl, statistikas dati būs pieejami tikai jūnija beigā. Man kolēģi Bazēsku kundze E, e, tautas partijas e, grupas referenti ir lūgusi, lai tālāks darbs pie šī te ziņojuma tiktu atlikts līdz brīdim, kad būs statistikas dati pieejami. Es personīgi nevēlos, lai tiktu šis te darbs atlikts, jo mēs jau tā tuvojamies vasaras brīvdienām, bet es ar prieku laidīšanu uzklausīšu jūs komentārus. Paldies! Madam Basescu has the floor. Paldies, Bazesko kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu lūgt jūs uh, nemainīt komitejas darba kārtību nepārtraukti, jo mēs visu laiku mainam darba kārtību. Tā ir darba kārtība, par kuru ir ticis nobalsots un kas ir apspriest, un jums ir jāsaprot, ka mēs visi darbojamies arī citās komitejās. Un līdz ar to šāds te nemitīgs izmaiņas mums traucēja strādāt. Tā kā šodien mums bija ļoti, ļoti svarīgi iemesli, kāpēc mēs samainījām secību, kādā izskatījām 13. un 14. darba kārtības punktu. Un tā jau nav pirmā reize. Problēma ir tāda, ka nav jau pirmā reize, ka darba kārtība pēkšņi tiek mainīta. Man šajā gadījumā gribu norādīt, ka Mak e, Milana Skota ziņojums bija skatāms pulksten 12. Un šobrīd mēs to skatām bez 10.12. Tāpēc nedomāju, ka ļoti um, e, daudz, um, e, ļoti lielā mērā būtu bijuši uh, E, grozījumu izdarīt. Tomēr, protams, sekretariātam vajadzētu pieņemt, e, ņemt vērā šo ziņojumu. Jā, problēma bija tā, ka Milans Skots e, jau uzstājās tāds kad tika apspriest 13. un 14. vietā, tā no pirmā reize. Gribu vērst jūsu uzmanību uz faktu, ka šis ziņojums ir balstīts uz statistiku, bet, kā izrādājās šajā brīdī, vēl aizvirz ap 300 lūgumu rakstu, kas acīm Ivans Skots, kuru pieņemamība vēl nav pagaidām noteikta, lai gan statistika nav daļa no rezolūcijas, tomēr balstoties uz tām šis ziņojums tiek sagatavots. Un e, grozījuma iestiekšana būs sarežģītāka, e, tāpēc, ka pietrūkst precīzu datu. Un tāpēc esmu vīlusies pār e, tempu, kā virzās šis jautājums. Ceru, ka 19. jūnijā, kad mēs runāsim par grozījumiem, situācija būs atrisināta un pat ja diskusija par šo ziņojumu virzās, es iesniegšu grozījumus attiecībā uz eh, eh, datu uh, Eh, kavēšanu un resursu piešķiršanu. Tas ir pilnīgi nepieciešams tālāk par saturu runājot. Domāju, ka projekts ir līdzsvarots un gribu pateikties referentiem pār to, ka mani ieteikumi ir tikuši ņemti vērā. Ceru, ka gala versija izcels to, ko ir paveikusi lūgumrakstu komiteja 12. gada eh, gaitā. Šķiet, ka 12. gadā lielākais lūgumrakstu skaits attiecās uz pamatiesību kategoriju, tāpēc pasvītroju, tāpēc cik svarīgi ir ievies ziņojumā tādus jautājumus kā cooperation in the field. Ir jā, jāparāda stratēģijas Romu jautājumu risinājumu un citas jautājumus. Un arī vēl viens būtisks jautājums šķēršļiek šajā tirgu, it īpaši brīvu personu pārvietošanās. Šajā sakarā grib atgādināt to, ka Rumānijas un Bulgārijas strādājošie vēl aizvien viņiem ir vajadzīgs darba atļaus vairākās Eiropas Savienības valstīs. Visbeidzot. Apsveicu atsauci uz sadarbību starp komiteju un Eiropas ombudu, lai veicinātu Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tāpat arī jāņem vērā tas, ka 2013. gads ir Eiropas pilsoņu gads, un mēs saskaramies ar eiroskepticismu statistikām, kas vieš bāžas. Ņemot vērā šos jautājumus, es gribētu aicināt pārdomāt pieņemamu veidu um, informācijas uh, pastīšanas ziņojumā. Domāju, ka šeit mēs runājam ne tikai par komitejas aktivitāšu ziņojumu, bet arī par to, kā uh, mēs risināsim Eiropas pilsoņu problēmas. Pār termiņiem runājot, atgādinu, ka grozījuma termiņš ir eh, ceturtdien 30. maijā 12. balsojums komitejā. Asto... Muchas gracias, señora Basescu. Ir arī paredzēts. Paldies, Bases Kurš, Tānokas kundze, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu pateikties Makbilans Otta kungam par sagatavoto ziņojumu. Kurš ir īpaši lab, izdevies uh, un grib izcelt pamatiesību nodaļu. Tomēr mēs neesam mierā ar eh, eh, vides jautājumu sadaļu, kā zaļie, un daļa no tā ir varbūt pārāk eh, vispārīga. Un domāju, ka atsevišķi gadiem ir jāiekļau rezolūcijā. Mēs aicinām šajā punktā, kas ir veltīts vides jautājumiem, tiktu nodalīti tādi temati kā eh, ieteikums izpēt, jo par to ir nobažījušies daudz lūgumu rakstiesniedzēju. Un gribu uzsvērt vajadzību pēc neatkarības un sabiedrības uh, piedalīšanos. Otrais punkts, īpaši pieminams, ir atkrituma apsaimniekošana, ieskaitot atsauci uz eh, faktu vākšanas vizīti Itālijā. Tālāk. Un ņemot vērā Huntisa atzinumu, par ūdeni. Un nav arī nav atsauces uz Natūra 2000 un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanu. Tā izskaitā putnu dzīvnieku un tā tālāk programmā. Have you finished? Yes, I, I... Vai viss no jūsu puses jā? Un es ceru, ka Makmilans Skots mūs uzklausīs. Vai, vai jūs turpināt? Jā. Mēs arī nodaļā par ombudu gribam pieminēt labo sadarbību tīpaši par vīnas lidostu ziņojumu par eh, faktvākšanas misijām. Vajadzētu būt paškritiskākiem, un es gribu atgādināt to, ka ziņojumā par 11. gadu šāda kritika izskanēja, varbūt vajadzētu atkārtot to šajā ziņojumā. Tā attiecas uz deputātu dalību faktu vākšanas misijās un aktivitātes trūkumu tajās. Un arī mēs iesniegsim grozījumu par pār uh, ģenētiski modificētiem organismiem, pār kodolenerģiju, un par citiem jautājumiem, kas attiecas uz lūgumrakstiem, kuros norādīts, ka Eiropas finansējums um, nedrīkst būt nepiemērot izlietoti. Tāpat arī mēs gribētu pieprasīt vairāk resursu darbam ar lūgumrakstiem un faktu vākšanas misijām. Bet kopumā vēlreiz gribam pateikties Makvilanam Skotam par šo pārskatu un ar jūsu atļauju mēs iesniegsim grozījumus. Paldies! Paldies! Tā kā vairāk runātāju. Ā, nē, tomēr ir Degārs, es lūdzu jūs. Man nebijāt sarakstā. Katrā ziņā vēl ir trīs ziņojumi, ir huntis ziņojums uh, un misijas uh, Galicijā un Madridē. Garsēs kungs, lūdzu, izsakieties īsi. Nav ieslēgts mikrofons. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, pamanu, ka šī nav pirmā reize, kad es savu eh, kartīti ceļu, vai kaut kas nebūtu ar mani kārtībā, vai ar jums, vai varbūt ar a, a, a, prezidentu, prezidiju, bet katrā ziņā, es, jā, jā, turpin runātājs, šis ir temats, pie kura mēs strādājam pie kura ir strādājis Mak Milans un gribu pateikties par um, Eh, priekšlikuma aktivitāšu ziņojumiem un par atsevišķiem ieteikumiem, kas ir iestrādā, eh, ieteikti no manas puses un iestrādāti. Bet eh, gribu norādīt, ka mēs piedāvāsim dažus grozījumus ar nolūku uzlabot gala versiju, ņemot vērā atsevišķus aspektus, kas um, bija lūgumrakstu priekšmeti 12. gadā mūsu komitejā, un tāpēc gribētu, lai šie jautājumi tiktu labi iestrādāti aktivitāšu ziņojumā, lai mēs varētu tiem sekot arī 13. gadā un vēlāk, un konkrēti atsevišķi grozījumi par to, ka 12. gada lūgumrakstī būtu ņemot vērā pašreizējo ekonomisko krīzi, ir sagatavoti un ierobežojumus brīvībām un tiesībām, kas ir atsevišķās vietās vērojami. Tāpēc domāju, ka vairāk ir jāuzsver pieprasījumi saistībā ar piesārņojumu, klimata pārmaiņām un šeit gribu pieminēt arī slānekļa gāzi un tā sakarā iesniegt tos lūgumu rakstus. Un uh, vēl specifiskas petīcijas no Spānijas pilsoņiem, kas ir uzsvēruši nepieciešamību paturēt vēsturisko piemiņu un e, ņem vērā frankisma upuru un Franko laikā nolaupītos bērnus Spānijā. Domāju, ka šos jautājumus, šies jautājumi skatīt lūgumu rakstu komitejā un ir būtiski. Paldies, Garces kungs, ja nekļūdos vairāk runātāji nav pietiekušies, tāpēc Makmilans Kota kungs ļoti īsi lūdzu. Um, uh, Priekšādā tā paldies, gribu teikt paldies gan Bašesko kundzei, gan Ždanoks kundzei par viņu komentāriem. Un tiešām ar prieku gaidīšu arī viņu grozījumus. Pēdējais punkts, ko pieminēja Gārzes kungs, tomēr, te gribu teikt, ka te definējam, tā, ar to definējam to problēmu, ar ko sastopamies, ja vēlamies veidot līdzsvarotu gada pārskatu. 2011. gadā bija 2414 lūguma raksti, tagad ir jau daudz vairāk - 1984. Un, eh, lai arī mūsu komitē strādājam ļoti strauji, tas tomēr ir ļoti liels lūgumrakstu skaits. Un katrā šajā lūgumrakstā, protams, ir kaut kas ļoti svarīgs katrai grupai. Un Garsas kunga pieminētais jautājums par šiem nozaktajiem bērniem, nolaupītiem bērniem, protams, ir temats, kas raisa ārkārtīgas bažas. Tas ir saistīts lūk ar visiem šiem uh, slimnīcām Spanijā un tā tālāk. Arī pats esmu sarakstījies ar vēlēšanām galva pārstāvjiem, kas lūk eh, Franko režīmu kontekstā ir krītis prupu ar šādu veidu darbībām. Tie tiešām ir ļoti delikāti jautājumi, ļoti svarīgi jautājumi. Daži no tam ir ārkārtīgi aiz, aizkustinoši, un tie, protams, skar pārsvarā tomēr tikai vienu dalību valsti. Un, protams, ka neviena no dalību valstīm nav perfekta. Tajā pašā laikā vēlamies, lai ziņums būtu līdzsvarots un lai būtu vairākumu atbalsts šim ziņojumam arī plenārsēdē. Un tāpēc Domāju, ka tad, kad būsim beiguši apspriešanos par šiem jautājumiem un ceru, ka varēsim arī šos grozījumus apsvērt vēl jūlijā, man tomēr jāsaka jau iepriekš, ka mans uzskats ir tāds, ka mums nevajadzētu šo ziņojumu pabeigt līdz brīdim, kamēr tomēr nesam saņēmuši statistikas datu. Varbūt koordinatori varētu mēģināt rast kaut kādu jaunu laika grafiku, lai ņemtu vērā šo prasību, bet tāpat laikā es domāju, cerams, cerams, mums būs iespējams nobalstot komitejā septembrī un plenārsēdē debats īstenot oktobrī. Un tāpēc gribu teikt paldies kolēģiem, darbiniekiem, kas palīdzēja pie šī ziņojuma sagatavošanas un ar nepacietību gaidu nākamās diskusijas. Muchas gracias, señor Magmilans. Paldies, Magmilans Kotekungs. Mēs pāriem pie 15. punkta. Kas ir atzinums par ietekmes uz vīdi novērtējumu pārskatīšanu? Grozījuma direktīvā 201192 par sabiedrisku un e, privātu projektu ietekmes uz vīdi novērtējumu. Referents eh, Huntis vārds jums lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επί δύο χρόνων. Paldies, priekšsēdētāji. Nav visai daudz laika, tāpēc izteikšos īsi. Andalajies. Ap... Ir notikušas četras debates, un tagad ir laiks grozījumiem. Paldies visiem par iesniegtajiem grozījumiem un tos uh, Eh, pētu ļoti rūpīgi ar saviem līdzstrādniekiem, un lai atvieglotu eh, šīs dienas sēdi, esmu to sadalījis septiņās kategorijās, lai atvieglotu darbu. Gribētu vispirms nākt klajā ar dažām piezīmēm. Pirmā kategorija ir sabiedrības līdzdalība. Manuprāt, ļoti svarīgi to nodrošināt. Ir daudz vieglāk darbu projektu virzīt uz priekšu. Ir ļoti būtiski šos jautājumus atvieglot. Šeit nosauc 85, 150, 151, 83, 137, 138, 148, 135. Eh, daļu no 111. Bet, grozījuma, bet nevar piekrist 124. Eh, ceru, ka skaitļi jums palīdz, jo tas ir vienīgais veids, kā es to varu ātri izskatīt. Otrā kategorija saistām ar ekspertiem. Domājam, ka ekspertiem ir jābūt pilnīgi neatkarīgiem attiecībā uz darbveicēju un lēmēju iestādēm, lai nebūtu interešu konfliktā. Un šeit grozījumi ir 95, 92, 131, 126, 130. Piekrītu tāpat tam, ka ekspertam ir jābūt eh, labai eh, sadarbībai. 127. 128. nepiekrīt. Trešā kategorija - korektīvie darbi un to uzraudzība. Ir jādod iespēja pārtraukt vai nepabeigt darbu, ja nav notikusi pietiekama iet, eh, ietekme, vidas e, e, ietekmes izpēde. Šeit būtu 142. un 33. un 39. grozījums, tāpat 144. kurš ir identisks manējam 34. Tālāk. Valēānas kundze vēlas, lai 140. grozījumā tiktu svītrots jēdziens vēl eh, apropriēt. Pārējā eh, ziņā varu piekrist pāriem grozījumiem un pēc būtības 140 eh, pirmajam un 140. Tālāk runājot par atkāpēm force mažora dēļ, šeit vajadzētu paredzēt kādu garantiju sistēmu. Bet piekrīt 69., 64., 70. Eh, grozījumam tālāk piektā kategorija - bioloģiskā daudzveidība, klimata pārmaiņas, augsnes. Šeit ir grozījumi, kuri uzlabo tekstu, jo ir runa par vides ietekmi. Piekrīt 48, 58, 62, 63, 105 grozījumiem, 59, kuri ir saistāmi ar klimatu. Nevaru piekrist 56, 64, 66 un 101. Tāpat arī 62. Uh, ne arī 72. grozījums. Septi, sestā kategorija obligāts izvērtējums alternatīviem risinājumiem, manuprāt, ļoti nozīmīgi pretējā gadījumā. Darbu veicējs var prezentēt dokumentu ar pasākumiem pēc savas, eh, saviem ieskatiem. Tāpēc piekrītu 129, 100, 117 un 18, nevar piekrist 115, 16, ne arī 122. Visbeidzot. Grozījumi pirmajā apakšpunktā un Προνομιά. Συμφωνώ λοιπόν, ναι. Raktuvēm, atklātajām rakturēm. Piekrītu 55, 58, 50, 161. Nevaru piekrist 156, 159, 163, 164, 169. Visbeidzot, tā kā pārāk daudz laika nebija. Tas bija vienīgais veids, kā um, norādīt mano tieksmi pret grozījumiem. Tāpēc ir arī jāpatur prātā tie pasākumi, kas var samazināt administratīvo nastu. Piekrīt šiem pasākumiem, taču tie nedrīkst mazināt vidas aizsardzības pasākumus. Un visbeidzot, nezinu, vai Būs eh, laiks debatēm, taču, kā sapratu eh, no kolēģiem par grozījumiem, kurus pieņemu, kurus nē, ja mēs varētu sasaukt eh, sanāksmi ar ēnu referentiem, lai šos jautājumus pētītu, būtu noderīgi. Paldies! Ir ļoti daudzi grozījumi un E, neraugoties to, ka jūs sacījāt, ka daudzus pieņemat, tomēr vēl aizvien šādu grozījumu ir daudz un vajadzētu domāt, kā varētu vienoties labāk starp referentiem un, e, un referentu un grozījumu iesniedzējiem. Ir divi e, runātāji pieteikušies, katram minūte mums ir ļoti maz laika. Uh, briefly, uh, your... Uh, Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju. Gribēju tikai ierosināt noturēt ēnu referents sanāksmi. Jo mana pieredze liecina, ka mēs nereti varam rast risinājumus, ja īstenojam sarunas. Un domāju, ka mēs pavirzīsimies uz priekšu, ja darīsim tā. Tas mans ierosinājums. Manuprāt, risinājums ir ļoti labs bet Bet, bet parunāsim ar sekretariātu un tad raudzīsimies, vai ir iespējams to norganizēt. Jā, Arkungs, lūdzu. Need... Man arī ir tikai viens teikums. Mums ir nepieciešama ēnu referentu tikšanās, un tas arī viss. Paldies, Pīter. Pāriem pie 17. punkta, kas attiecas uz misiju Galicijā, Spānijā. Bolāna kungs par to izteiksies. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Par um, Galīcijas misijas ziņojumu esmu saņēmis sekretariā dokumentu, kurš bija sagatavots angļu valodā un Balstoties uz to, es sāku sniegt atbildes, pieprasot franču versiju, lai varētu labāk ar to strādāt. Pēc tam man nācās tikties ar diviem delegācijas locekļiem, lai sagatavotu gala versiju, ko var piedāvāt kolēģiem, kuri apmeklēja Galiciju. Pa to laiku esmu saņēmis e, dokumentu franču valodā pirms dienām desmit, kuras sakarā esmu strādājis, diemžēl, melnraksta versijā. Ir bijusi tieši saistē Eh, no sekretariāta puses visai neveiksmīgi, un vajadzēja divas dienas uzstāt uz to, lai šis dokuments tiktu izņemts no tiešsaistes. Un problēma ir tā, ka pirmkārt tas bija tikai melnraksts, kā tur ir atsauces uz lūgumrakstiem, kuri nebija norādīti šajā dokumentā, jo nebija oficiāli, un pirms eh, Galicijas apmeklējumā mums bija runa, ka apmeklēsim lūgumrakstiesniedzējus, bet tam nebūtu jāfigurē ziņojumā. Diemžēl šis melnraksts parādījās tiešsaistē divas dienas eh, vajadzēja, lai tas pazustu, un Spānijas vietējā prese bija balstījusies uz šo it kā oficiālo lūgumu rakstu eh, komitejas dokumentu un sāka rakstīt uh, savus raksteļus, ieskaitot taiskaitā neoficiālos iesniedzējus, kurus bija, pielem, pie, bija um, lēmts nepieminēt. Es saprotu, ka tā ir nopietna problēma. Lūguma rakstu komitejas priekšsēdētāji šo tematu pārzina, un tas ir traucējis krietni mūsu darbu. Uz šobrīd Saņēmu pirms desmit dienām dokumentu franču valodā, eh, pie kura darba esam praktiski pabeidzis, un man ir jātiekās vēl ar diviem kolēģiem Ždanoku un Vertmani, jo pirmo reizi mums notika šī sanāksme pēc kavēšanās, kāda bija sekretariātā, kur, kuras sakarā vajadzēja pārcelt Eh, šodienas sanāksmi un iekļaut eh, eh, jautājumu par vizīti, un nākošajā nedēļā tiekoties ar kolēģiem Vertmani un Ždanoku varēšu piedāvāt datumu un pievienošu gandrīz vai paveiktajā dokumentā tās piezīmes, ko dzirdēju šodien. Un Pēc tam mūsu trīs sagatavotais dokuments tiks iesniegts lūgumrakstu komitejai, konkrēti deputātiem, kuri apmeklēja Galiciju. Otrā ziņojuma daļa attiecas uz ieteikumiem. Arī šī daļa ir gandrīz pabeigta un e, darbu kārtība būs tieši tāda pati kā Galicijas sakarā. Lūk, kolēģi, e, Galicijas un Madrides ziņojumi tiek skatīti gandrīz e, vienlaicīgi. Es paužu nožēlu par kavēšanos saistībā ar problēmām sekretariātā un šī dokumenta pieejamību tiešsaistē un šobrīd esmu gatavs uzklausīt jūsu piezīmes. Thank you, Mrs. Miranda. Nākošais runātājs Miranda. Paldies, priekšsēdētāja. Apsveicu Golānu kungu pār šo iekšējo dokumentu. Domāju, ka lūguma raksta iesniedzēji un iesniedzējas un ņemot vērā daudzos lūguma rakstus no Galicijas puses, es nedomāju, ka tas ir pel... tas pelna tikai formālu diskusiju, bet arī risinājumu. Un kā locekli šajā komitejā, es gribu apsveikt sekretariāta darba un apsveikt Galicijas misijas sagatavošanu. Skatot lietu pēc būtības un no mūsu grupas viedokļa raugoties kā neoficiālo ciklu šajā delegācijā, gribētu sacīt sekojošo. Pirmkārt, mēs vēlamies, lai šis ziņojums iekļautu skaidru vēstījumu ar ieteikumiem un priekšlikumiem konkrētiem, lai varētu palīdzēt atrisināt e, problēmas esošās manā valstī. Otrkārt, mūsu grozījumos grib atrisināt to, ka E, tiktu Rijas galīgas jautājums atris, e, atrisināts un e, būtu priekšlikumi Spānijas valdībai periodam līdz 20. gadam. Galicija ir saņēmusi kohēzijas fondu summas un tā ir varējusi savas upes sanēt. Diemžēl tā nav to paveikusi. Tāpēc Vajadzētu izvairīties arī no kļūdām pan, eh, eh, pagātnē un sekot tam, kas ir vissvarīgais. Piemēram, eh, Burgo upe, kas ir, kas ir svarīga kas ir arī svarīgs jūras ceļš. Tāpat ir jādomā par investīciju plānu, lai varētu pabeigt infrastruktūras eh, sanēšanas sakarā, un tas ir jāstrādā arī vietējām lēmēju iestādēm, ko sadarbībā ar valsts iestādēm, ņemot vērā tos gadus, e, kas ir veltīti dūņu izvākšanai, ūdeņu attīrīšanai, un gribu īpaši pateikties lūgumrakstu iesniedzējiem no Rijas de Vigo, Rijas de Burgo, Rija de Vurol, eh, kuri gadiem ilgi ir eh, pieprasījuši kaut ko tik vienkāršu, eh, kā riezgalīgas gultņu attīrīšanu. Viņi ir tas iemesls, kāpēc mēs esam šeit, un mums ir jāsakārto šīs komi mūsu komitejas darba, administratīvās darbības. Paldies! Es gribēju sacīt, ka delegācijas ceļojums bija tādā ļoti labā gaisotnē. Darba dokuments, kas ir mūsu priekšā, man šķiet ļoti objektīvi uzrakstīts, tur tiešām ir izklāstīta reālā situācija. Iedzīvotāji un to intereses arī ir ņemts vēr, ņemti vērā. Uh, problēma, kas ir eh, radusies ar tehnisko dienestu, es to īsti neesmu izsakojis, bet es to mazāk uztveru kā problēmu. Es domāju, ka tagad eh, ir pienācis īstais laiks trietā piesaisties pie šī darba, un tāpēc es eh, vēlos uzteikt to ierosinājumu, ka mums nākamajā nedēļā ir jāsatieks, lai kopīgiem spēkiem izstrādātu rekomendācijas. Es domāju, ka vairāk šajā brīdī nevar neko sacīt, Es domāju, ka atliek vien izteikt cerību, ka šī tālākā darba gaisotne būs tikpat laba. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Gribu pievienoties Bolāna kunga vārdiem, kad viņš denonsē melnraksta parādīšanos tiešsaistē ceru, ka nākotnē tas eh, neatkārtosies. Pirms divām nedēļām Galicijas presē eh, sāka izmantot šo dokumentu. Vēl aizvien šodien ir atsauces uz publicēto dokumentu, neprecizējot, ka tas ir melnraksts. Tas ir nožēlojami. Tālāk, eh, publicētais te, teksts manā izpratnē ir nelīdzsvarots un negatīvs. Nevar to atbalstīt. Gri Es gribētu izdarīt grozījumu kopumā, kvantitatīvi, eh, kvalitatīvi tas ir nelīdzsvaroti, kvantitatīvi ņemot vērā to, ka eh, visu lūgumu rakstu iesniedzēju pārmetumu tiek uzskatīti par pareiziem. Par kvantitatīviem 13 lapusēs dokumentā tiek par tikšanos ar lemēju iestādēm. Eh, pusotra lapuse ir ar Vigo eh, mēru saruna, citiem eh, nebija iespējas izteikties. Un mēs, Santiago, pusdienojot ar vietē reģionālo vides un ministru, bet zivsaimniecības ministra tekstā vienkārši neparādās bet viņa bija klāts. Savukārt viss, kas attiecas uz lūgumrakstu iesniedzējiem, tiek izklāstīts visīkākajās detaļās. Tas ir piemērs tam, ko es gribu izcelt. Tas ir eh, neobjektīvs dokuments eh, un nelīdzsvarots dokuments. Pēc tam eh, gribu norādīt, ka arī secinājumi uh, um, ar tiem es neesmu mierā un komentēt gribu. Pirmkārt, ir jāizslēdz atsauce uz Rieferolu. Detaļas tālāk. Riede Vigo, protams. Tā nav vislielākā Galicijas upe. Vislielākā, kā mēs to zinām, ir Riede Rausa. Bet realitāte, ko mēs redzējām no kuģā, ka um, atsevišķās vietās ūdens uh, nevarēja izplūst, tur, uh, tur, tur nekas nav rakstīts dokumentā par to. Un tālāk jautājums par Santiago de Compostela līdz pat daļai, kur attiecās uz ABC zonām. Norā, tiek norādīts, ka tikai ši, šīs zonas attīrītās ir nedaudzas, lai gan kopumā tendences ir pozitīvas. Un ļoti daudzās detaļas, ko mēs uzzinājām no e, pašvaldību iestādēm, vienkārši nav atspoguļotas. Ne arī tas, ko Eiropas komisija ar, ank, caur. E, e ko ir paveikusi nevienas pašas rindiņas par to nav teikts. Tāpat arī nekas nav teikts par 12. gada eh, spriedumu priekšsēdētāju. Lūdzu jūsu žēlastību. Es saprotu, ka Bulāna kungs grib tikties ar Ždanokas kundzi un ar Bedman kungi eh, un Mirandas kundzi. Mums ir atlikuši tikai 5 minūtes, saka priekšsēdētāja. Es varu atlikt šo punktu uz nākošo sēdi jo mm, tulki dosies prom. Man ir desmit sekundes. Man nepatīk atsauces uz Riedelburgo, kura atkal ir aprunāts eh, tikai par lūgumu rakstu iesniedzējiem, un ne arī man esmu mierā ar secinājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Nākošais iturgājas uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Pievienojos eh, kolēģu denoncēšanai, bet mēs šeit runājam par to, ka pats referents ir denoncējis šī dokumenta uh, izplatīšu nu, saziņas tīklos un medijos Galicijā, tāpēc arī mums no lūguma rakstu eh, komitejas ir jāveic pasākumi, lai šāda situācija neatkārtotos. Tā kā nav laika gribu runāt par līdzsvaru trūkumu starp vienu un otru eh, atspoguļojumu, eh, lūguma rakstu iesniedzēju un valdības pārstāvju atspoguļojumu, eh, ko, par ko pieminēja tikko Miļāna kungs, piemēram. Zivsaimniecības padomnieces uzstāšanās nav atspoguļota, bet šeit kad bija runa uh, par, to, par lietām, kas, eh, kas var tikt minētas un nevar tikt minētas dokumentā. Runājot par šiem jautājumiem, šķiet, ka uh, Galicijas ūdeņi būtu pilnīgi neciešamā piesārņotā stāvoklī. Atbalstot Galiciju, gribas atzīt, ka Galicijas pludmales ir ar vislielāko zilo karogu skaitu Eiropas Savienībā. Tie ir skaiti no pagājušā mēneša visvairāk zilo karaugus kvadrātkilometru eh, eh, skaitu eh, visā Eiropas Savienībā. To gribēju vēl piebilst. Paldies! Sančes nākošais. Paldies! Šis ziņojums ir vieses lielas gaidas, kas, manuprāt, ir pilnīgi leģitīmas. Un domāju, ka tas ir ierasts, ka tiek sagatavots pamatdokuments eh, sekretariātam, un varbūt mums nevajadzētu šeit uzsākt polēmiku, bet sagatavot poli, eh, līdzsvarotu tekstu, kas atspoguļotu paveikto. Un tiktu meklēti risinājumi piemērojot eh, Eiropas eh, tiesas, eh, tiesības un veidojot visu, ņemot vērā demokrātiskos principus un ņemot vērā mūsu pašpārvaldes kompetences. Un ceru, ka mēs varēsim rast adekvātu atbildi nākamajā sanāksmē dispozicionē, jo credo anche. Paldies, mums ir beidzies laiks. Gribētu lūgt. Ždanaks kundze, jūs vēlējāties izteikties? Es varbūt vispirms nākšu klajā ar paziņojumu, lai varam norganizēt savu tālāko darbu. Es domāju, ka šo darba kārtības punktu iekļausim uh, arī nākamajā sanāksmē, jo debats ir bijušas ļoti aktīvas, un tāpēc es nedomāju, ka mums vajadzētu tagad mēģināt pabeigt uh, to 30 sekundēšu. Danaks kundzē ir jāatbild arī Bujonkungam, Blankungam ir jāatbild. Nu, varbūt, ka Blankungs varētu nākamreiz sniegt tādu bildi kolēģiem. Vai arī otrs variants no šī brīža mēs varam pāriet uz angļu valodu, tādēļ, ka tūkiem ir jādodas uz nākamo sanāksmi, kurā piedalās Van Rompē kungs. Tādā gadījumā turpināsim tagad angļu valodā. Lūdzu, kolēģi Ždanukas kundze, jums vārds. Yes, uh, I don't know, uh, thank you, chair, but uh, normally when we have three